Okay, colleagues, can I? Godātie kolēģi, gribētu aicināt jūs ieņemt vietas. Pirms mēs uzsākam uzklausīšanu par lidostu jautājumiem no pulksten 15.30. Izskatīsim 13. darbu kārtības punktu par ņokunga ziņojumu mehānisko transporta līdzekļu trokšņu līmenis. Referents jau ir ieradies. Parņokungs, došu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. 9. decembrī komisija ierosināja parlamentam jauno regulas projektu par mehānisko transporta līdzekļu trokšņu līmeni. Tas attiecas uz autofurgāniem, aut viegliem automobiļiem, autobusiem, furgāniem, tālsatiksmes autobusiem. Šobrīd trokšņu līmeni tiek regulēti direktīvā 70 šķērsvītra 157 un 12 ar to saistītās direktīvās. Ar šo jauno priekšlikumu ir plānots sasniegt sakojušos mērķus vienkāršot juridisko ietvaru, darīt tā, lai šī direktīva un 20 papildus direktīvas tiktu um, vienkāršotas, apvienotas. Uh, un arī tikt skaidri noteikts to darbības apjoms. Otrakārt tiek ieviesta jauna testa metode. ANO un EK grupa ir izstrādājusi jaunu testa metodu 2007. gadā, un runa ir par to, ka trokšņa līmenis kopumā varētu tikt samazināts par diviem decibel, decibeliem. Jaunās metodas pārbaudīšana trīs gadu garumā uh, Uh, un Eiropas komisija uh, apstiprināja šīs metodas efektivitāti. Komisija ierosina pakāpeniski pazināt trokšņa emisijas atkarībā no transporta līdzekļu kategorijas. Piecus gadus pēc regulas stāšanās spēkā vieglajiem vidējiem transporta līdzekļiem to samazina par četriem decibeliem. To ir plānots sasniegt divos posmos. Pirmajā posmā paredzēts līdz 2014. gadam trokšņa emisijas pazeminot par 2 decibeliem, otrajā posmā līdz 2017. gadam vēl par 2 decibeliem. Tādējādi transporta līdzekļa skaņas līmenis vairs nedrīkstēs pārsniegt 68 decibels. Smagajiem transporta līdzekļiem paredzēts pazemināt skaņas līmeni par 3 decibeliem 5 gadus pēc tiesību akta stāšanās spēkā, un robežvērtības līdz 2014. gadam tiks pazemināts par 1 decibelu un līdz 2017. gadam par 2 decibeliem. Tādēļ beigās nedrīkstēs pārsniegt 78 decibels. Nepieciešamība ir arī noteikti minimāla trokšņa līmeni e- elektrotransporta līdzekļiem un hibrīda elektrotransporta līdzekļiem un tiks pieļauti vienīgi tādi transporta līdzekļi, kas rada pienācīgu skaņu, un tas savukārt veicinās izmantoto tehnoloģiju saskaņošanu. Tomēr Eiropas komisija norāda, ka transporta līdzekļu izgudrotājiem šādu sistēmu uzstādīšana būs brīvprātīga. Es savā priekšlikumā sveicu komisijas priekšlikumus, atgādinu, ka mūsu komitejai pirmkārt ir jāaizstāv realistiski uh, mērķi. Ir iesniegti grozījumi regulai. Šie grozījumi galvenokārt ir par sekojušam tēmam. Pirmais grozījums paredz papildinājumu uh, ieviest visiem transporta līdzekļiem obligāti uzstādāms šīs sistēmas, arī tiem, kam ir divi vai trīs riteņi. Gribu uh, iekļaut tekstā atsauci uz to, ka nepieciešama Eiropas uh, likumdošana attiecībā uz transporta līdzekļiem, kam ir divi vai trīs riteņi. Otrakārt, e, jaunu robežu vērtību ieviešana konkrētos laika posmās. Konkrētos laika posmās. Četri riteņu transporta līdzekļiem septiņus, septiņus gadus pēc tam, kad regula stāsies spēkā. Tas būtu ieviešams divos posmās - 2 decibela samazinājums līdz 2014. gadam un vēl 2 decibela samazināšanās līdz 2018. gadam. Ja runājam par smagiem transporta līdzekļiem, tad šeit es ierosinu atbalstīt komisijas sākotnējo priekšlikumu. Trešais grozījums - samazināt minimālos trokšņu sliekšņus elektromobīļiem un hibrīdiem elektrotransporta līdzekļiem, jo šie uh, transporta līdzekļi ir ļoti klusi, un tādēļ tie var izraisīt īpašas briesmas e, vairadzīgiem cilvēkiem vai arī veciem cilvēkiem. Un tādēļ ir nepieciešams paredzēt kaut kādus uh, signalizācijas sistēmas obligātā veidā šiem transporta līdzekļiem un nevis brīvprātīgā veidā. Uh, Esmu domājis arī par eh, eh, papildus grozījumu ieviešanu. Pirmkārt, pa, eh, tie attiecas uz papildus pasākumiem, kas varētu mazināt trokšņa līmeni, nu, piemēram, asfalta segumu mainīšanu. Otrakārt ir arī grozījums par to, ka vajadzētu pilnīgu caurskatāmību patērētāju acīs par visu informāciju par šiem te trokšņu līmeņiem. Uh, Un treškārt, robežu vērtības ir jānosaka stingrākas un arī dažādas signalizācijas sistēmas. Kā jau es teicu, grozījums var iesniegt līdz 15. māja pulksten 12. Jūsu grozījums izskatīsim transportu komitejā 18. jūnija sēdē un balsosim par šo tekstu nākamajā dienā 20. Tātad 19. jūnijā transporta komitejas sēdē priekšsēdētāji tas arī ir viss, ko es gribēju pastāstīt par savu atzinumu projektu. Paldies Parņokungam, aicināšu ēnu referentus. Godātie deputāti, mums ir jāuzsāk uzklausīšana pulksten 15.30 un nevēlāk, bet aicināšu izteikties ēnu referents Ādams Kozaks no Tautas partijas lūdzu. Köszönöm a szót. Először is gratulálok a jelentéstevő. Paldies! Iesākumā es gribētu pateikties referentam par šo lielisko priekšlikumu. Pat pirmajā atzinuma versijā ir skaidri redzams, kā grozījums var atbalstīt. Mēs neesam tikušies ar referentu, neesam pārunājuši šos grozījumus, taču esmu pārliecināts, ka varēsim sadarboties. Tēma ir ļoti svarīga. Tā ir svarīga tādēļ, ka Tas ir mēģinājums vienkāršot tiesību aktus un stiprināt iedzīvotāju aizsardzību pret trokšņu piesārņojumu. Esmu ticies un runājis ar dažādām iesaistītajām pusēm, ar nozars pārstāvjiem, un esmu izdarījis savus secinājumus pēc šīm sēdēm. Gribētu dalīties pieredzē par šiem secinājumiem ar jums? Nu, pirmkārt, domāju, ka ir ļoti svarīgi ieviest tīkla sistēmu, kas būtu pietiekami vienkārša un darbotos ātri domāju, ka priekšlikums nepaskaidro atsevišķus punktus, kā piemēram riepu kvalitāti. Riepas rāda dažāda līmeņa troksni, atkarībā no tā, no kā tās ir ražotas. ir ļoti svarīgi. Izpētīt uh, automobīļu īpašības, tā, tos automobīļus, kas ir ražoti agrākos laikos un kas atrodas apritē šobrīd. Domāju, ka ir precīzāk jāmēra šo automobīļu parametru. Tad, ja mēs skatāmies uz dažādām robežvērtībām un izstrādājam tās, tad mums eh, pirmkārt jāpārliecinās, vai tās ir pieņemamas visām iesaistītām pusēm. Šeit ir divi strīdīgi jautājumi. Viens attiecas uz hibrīda automobīļiem. Komisijas priekšlikums parāds ieviest konkrētu trokšņu līmeni šiem te uh, elektrotransporta līdzekļiem un hibrīda transporta līdzekļiem. Protams, iespējams, ka būs jauni tehniskie izgudrojumi un tad tradicionāli automobīļi būs mazāk trokšņaini nekā hibrīda transporta līdzekļi. Tādēļ, domāju, mums ir jāpatur atvērts iespējas mainīt kaut kādus uh, robežu vērtības. Otrakārt, um, jautājums par ātrumu ierobežojumiem. Protams, jo ātrāk kāds vada automobiļu, jo vairāk trokšņu viņš rada. Gribu pateikties atzinuma autoram par to, ka viņš ir ņēmis vērā vairedzīgo un neredzīgo cilvēku intereses. Mums jādomā par vairedzīgo cilvēku aizsardzību. Referents ierosina uh, obligāto trokšņu līmeni hibrīdu transporta līdzekļiem, lai palīdzētu šiem uh, vajadzīgiem cilvēkiem, taču jāņem vērā arī citas īpašās vajadzības, nu, piemēram, cilvēki ar uh, dzirdes traucējumiem, kuriem ir grūtības varbūt ievērot automašīnas, kas varētu viņus apdraudēt. Es ceru, ka radīsim kompromisu grozījumus, kas atrisinās visus šos jautājumus. Paldies! Savisāra kundze izteiksies liberāļu vārdā. Paldies, kolēģi! Automobīļu trokšņa līmenis ir svarīga tēma, par ko mums jārunā un kas jāregulē, lai mēs varētu uh, mazināt cilvēku bažas par trokšņu piesārņojumu. Tie cilvēki, kas vēlas dzīvot tīrā vidē, bieži vien paši nevēlas piekāpties nekur, lai padarītu efektīvāk mūsu transporta sistēmu. Ja runājam par atzinumu projektu, tad referents, diemžēl, nav uzklausījis manu viedokli un liberāļu grupas viedokli. Cik es zinu, uh, Eh, atzinuma autors nav ticies ar citiem ēnu referentiem, un tas būtu gan bijis svarīgi, jo trokšņa līmeņa ierobežojumi ir tēma, kas ļoti svarīga automobiļu ražotājiem un viņu lobbystiem, kuriem ir radušies jautājumi par regulu. Ja runājam par smagajiem automobiļiem, tad šeit galvenais jautājums ir to klasifikācija. Komisija ir piedāvājusi tās iedalīt divās kategorijās. Uh, Uh, un tās ir atkarīgs no motora jaudas 150 kW vai vairāk. Taču svarīgs arī tas, ko pārvadā šie smagie automobīļi. Piekrītu daudzām autotransporta firmām, kas uzskata, ka būtu liederīgi iedalīt automobīļus trijās kategori kategorijās. Tātad līdz 150 kW, no 150 līdz 180 kW un virs tā. Tas eh, padarīt efektīvāku preču pārvadāšanu. Automobīļa izmērs nevienmēr tieši saistīts ar motora jaudu. Mm, īpaši svarīgi to būtu ņemt vērā, ja runājam par automobiļiem. Ļoti svarīga tēma ir arī regulas ieviešanas termiņš. Runājot par to, būtu svarīgi ņemt vērā, vai transporta firmas un automobīļu ražotāji ir gatavi nākt klajā ar produkciju, kas mūs apmierina. Nu, piemēram, ja mēs pasūtam kādu konkrētu automobīļu veidu, to varbūt varēs saražot tikai pēc gada. Man ir konkrēts jautājums atzinuma autoram. Atzinumā nav nekāda skaidrojuma viņa. Uh, piedāvājumiem? Kāpēc jūs domājat, ka ir nepieciešams ilgāks laiks un mazāks prasības privātiem automobiļiem vai mazāk jaudīgiem motēriem? Kāpēc jūs piedāvājat 1900 uh, eh, kubikmilimetru apjomu kā zemāko robežu automobīļiem? kuriem būtu jāievēro regulas noteikumi. Man ir jautājums arī komisijai. Jūs sakat, ka jūs esot konsultējušies ar iesaistītajām pusēm par bioautomobīļiem. Tanīpat laikā iesaistītās puses sūdzas par to, ka komisija nav iesaistījusi ražotājus šajās debatēs un nav iepazīstinājusi ar priekšlikumu. Eiropas automobiļu ražotāju asociācija sūdzas par to. Liberāļi ir par to, lai samazinātos trokšņa līmenis un vidas piesārņojums, taču ar to nepietiek. Ir nepieciešams arī efektīvs transporta sektors kopumā. Lai samazinātu trokšņa līmeni, mums ir jārunā ne tikai par automobiļu motoru izveidu, mums jādomā arī par mm, riepu veidu un par automobiļu dizainu. Paldies! Lielas paldies! Um, lai aizstāvot Paņola kungu un visus Francijas uh, pārstāvis uh, par to, ka nav notikušas tikšanās, esmu pārliecināts, ka referents turpmākajās pāris nedēļās tiksies ar ēnu referentiem, bet mums līdz šim vajadzētu saprast, ka eh, Francijas eh, deputātiem bija pēdējās pāris nedēļās daudz kas cits darāms. Viņi bija eh, vēl pirmsēlēšana uzklausīšanās, un teica vārds Teilor kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties Paņokungam par uh, um, atzinumu projektu. Saskaņā ar Pasaules veselības organizāciju uh, troksnis vidē uh, ir otrajā vietā aiz gaisa piesārņojuma attiecībā uz ietekmu uz veselību. Un būsiet uh, varbūt šokēti uzzināt, ka 210 miljonu cilvēku Eiropas Savienībā uh, saņem ietekmi no kaitīgiem trokšņa līmeņiem. Es biju arī pārsteigts, ka 50 tūkstoši pāragru nāvju izraiza sa transporta troksnis un 245 e, e, e, tūkstoši gadījumu savukārt ir saistīti ar sirds asinsvadu slimībām. Ir ļoti svarīgi ieviest efektīvas pasākumus, lai samazinātu transporta līdzekļu trokšņa piesārņojumu. Diemžēl komisijas priekšlikumos mums nešķiet, ka e, parādās iespējas e, samazināt e, reāli šo ietekmi, mazināt transporta līdzekļu radīto troksni. Tāpēc mēs iesniegsim grozījumus paņo kunga atzinumam un aicināsim svītrot grozījumus, vairākus grozījumus, jo mēs esam pret tiem un vairāk Citi arī ir izteikšies pret to, mēs esam pret to, ka uh, regula stātos spēkā un aicinātu mazināt šos uh, eh, decibels piedāvātajā veidā. Tāpat mēs uzskatām, ka uh, papildinājumi varētu stāties spēkā tikai trīs um, gadu laikā. Uh, uzskatām arī, ka uh, četru riteņu transporta līdzekļus vajadzētu atbilstoši arī pārbaudīt. Visbeidzot, mēs eh, atkārtojam, eh, ka esam ļoti satraukti par vidas piesārņojumu, ko izraisa transporta līdzekļi. Paturiet prātā, ka eh, troksnis uh, nogalina uh, cilvēkus un ir otrajā vietā tikai pēc gaisa piesārņojuma. Paldies! Paldies! Visbeidzot, Fosteris kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies referentam! Jums ir taisnība. Tiešām būtu derīgi kādā brīdī tikties un apsvērt šos jautājumus. Jāatzīst, ka izlasot komisijas priekšlikumu, īsti nesaprot, no kurienes viņi ir ņēmuši skaitļus par samazinājumiem. Kāds varētu teikt, tikai 3 decibelta pieminēti, bet ir jāņem vērā arī, kā nokļūt pie mērķa. Komisijas priekšlikumā nav ticis ņemts eh, vērā reālais iespējamais laika grafiks, nav ņemts vērā, eh, ko eh, inženieri spēja vai nespēja paveikt. Ja gribat mazināt motoru troksni, ir iespējams jādedzina lielāks degvielas daudzums. Mums ir jānonāk pie vidus punkta, kur tiktu sabalansēti trūkuma ieguvumi. Uh, Mums, mūsu darbs ir paraudzīties, vai varam mazināt gan uh, troksni, gan citus piesaņojumu veidus, tā ir taisnība. Bet tāpat laikā mums ir jābūt realistiskiem priekšlikumiem, mums ir tie jāpanāk no komisijas. Pagaidām nospraustais laika grafiks, godīgi sakot, man nešķiet realistisks. Un e, ņemsim vērā arī lobistus, e, gan e, auto ražotājs, tas nav nekāds noslēpums, ka viņi ir ieinteresēti, arī inženieri ir ieinteresēti aprunā to, kas ir reāli paveicams, kas nē. Un tāpēc man šķiet visai aizvainojoši, ka komisija priekšlikumos iekļauj skaitļus, kur ir minēts, ka komisijas ietekmes izvērtējums norāda, kāds būtu Eh, tātad eh, veselības izmaksas, un te tiek piesaukt 170 miljoni līdz 2030. gadam, bet no kurienes nāk šie skaitļi? Mēs eh, tātad diskutējam atbildot uz komisijas izteiktiem draudiem. Mēs negribam būt kā bērni, kurus komisija rāj. Mēs apzināmies, ka ir negatīvas sekas, bet mēs negribētu ietekmēties no šiem skaitļiem, pie kuriem nav skaidrs, kā komisija vispār ir tikusi. Kopumā mēs visi gribam eh, šo troksni mazināt, bet nu, es negribētu šeit eh, aizstāvēt. Eh, man ir šeit jāaizstāv savi balsotāji un ar, tā skaitā arī mašīnu ražotāji, un mums ir tāpēc realistiski jāskatās, kā lielie ražotāji Eh, Eiropā eh, var turpināt darboties, jo tie rada eh, darba vietas, rada jaunas te tehnoloģijas, un tāpēc es aicinu referenti tikties ar ēnu referentiem un ceru, ka transporta komitejā mēs spēsim nonākt pie saprātīgiem priekšlikumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Bostonas kundze! Legrenža kungs, pārstāvot komisiju! Dodu jums eh, divas minūtes, neapvainojieties, eh, ka tik īsu laiku jums atvēl, mums vienkārši jāturpina drīz ar uzklausīšanu. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, labdien, deputāti! Labdien, visi klātesošie! Pirmkārt, komisija gribētu pateikties transporta komitejai par to, ka devāt mums iespēju reaģēt uz šo um, atzinuma projektu, ko izstrādājis jūs referents. Es arī eh, nedaudz eh, pakmentēšu to. Pirmkārt, par eh, regulas darbības jomu, ko pieminēja referents. Mūsu regulā netiek pieminēti divu un trīs riteņu transporta līdzekļi tādēļ, ka tie, uz tiem attiec citi tiesība akti. Tiesība akti, kas ir saistīti ar divu un trīs riteņu transporta līdzekļu pamatregulu. Par robežvērtībām Es saprotu, ka transporta komitejā līdz šim nav ticis izstrādāts atzinums par to, kā mainīt šīs robežvērtības, bet mēs gribam pateikt, ka esam gatavi papētīt dažādas iespējamās eh, kategoriju izmaiņas, kā to piedāvā arī referents attiecībā uz sporta transporta līdzekļiem, piemēram. Uh, bet ir sarežģīti saprast, kā e, konkrēti ja, e, izstrādāt kategoriju sporta transporta līdzekļu, bet esam gatavi par to runāt tālāk. Tālāk par elektromobiļiem un hibrīda automašīnām. E, te ir jāpaturprātā konteksts. Regulas projektā tiek ņemts vērā starptautiskās normas, kas attiec uz elektromobīļiem un um, hibrīda automašīnām, un mums vajadzētu paraudzīties, kā izstrādāt noteikumus, kas attiektos tiem, un mēs negribam eh, noteikt minimālo trošņa līmeņu, kas būtu jārada elektromobīļiem. Pagaidām šī eh, kategorija vēl attīstās, un mums vēl nav pilnīgi, skaidri, pilnīgi skaidrības par to, kas notiks šai jomā. Visbeidzot, mans eh, Pēdējais eh, punkts ir par integrētu pieeju, ko referents vairāk kārt eh, pieminēja. Tam pieskārās arī ēnu referenti. Mēs apzināmies, ka mums vajag integrētu pieeju troksnim. Šī iemesla dēļ mēs jau esam pieņēmuši regulu eh, par riepu pneimatisko troksni. Un mēs gribam ieviest vairākus arī pārejas pasākumus, un pagaidām ir grūti novērtēt ietekmi uz regulu. Pirms esam ieviesuši šo iepriekšējo regulu. Visbeidzot, par konsultācijām gribu atgādināt, ka šis priekšlikums nav pilnīgi jauns. Par to jau ir sprieduši starptautiskas organizācijas pēdējo trīs gadu laikā. Esam konsultējušies arī ar ražotājiem. Mēs esam um, arī noturējuši vairākas divpusējās tikšanās, un pirms izstrādājām savu priekšlikumu, mēs, protams, veicām arī ietekmes izvērtējumu. Pirms tam bija arī pētījums par eh, ieguvumiem un trūkumiem šim priekšlikumam, un, protams, tajā tik iesaistīts arī industrijas pārstāvi. Pagaidām no manas puses viss. Paldies! Lielas paldies! Paldies arī par to, ka izteicāties tik īsi. Paņokungs, vai jūs gribētu atbildēt? Jā, 30 eh, sekundes, eh, lai paspētu uz uzklausīšanu. Lielas paldies priekšsēdētāji, ka jūs norādījāt, ka mēs visi bijām ļoti aizņemti pēdējo pāris nedēļu laikā, jo Francijā bija prezidenta vēlēšanas. Tā ir par laimi, tās ir beigušās. Bet, eh, dārgais Dominika, nu tad tiešām situācija mainīsies, nestraucieties par to. Uh, Un līdz ar to mums būs iespēja tikties ar ēnu referentiem tuvākajās dienās. Tad arī mēs varēsim pirms 15. maija censties izstrādāt kopīgu priekšlikumu, lai arī es no dažādiem iepriekšējiem runātājiem sapratu, ka ne visiem ir vienāda attieksme pret, uh, piemēram, komisijas piedāvāto laika grafiku. Bet darīsim visu, kas mūsu spēkos centīsimies eh, nonākt pie kompromisa grozījumiem. Paldies! Lielas paldies, paņokungs! Atkārtošu. Grozījums var iesniegt līdz 15. maijam. Balsojums transporta komitejā eh, būs eh, jūnijā un savukārt vidas komitejā jūlijā. Un arī referents ir apsolījis tikties ar ēnu referentiem līdz tam. Lielas paldies! Nākamais darba kārtības punkts eh, ir tātad eh, uzklausīšana par uh, lidostu pakotni. Ir ieradies uh, Boldvina kungs mūsu vidū. Vai jūs esat te, Boldvina kungs? Yeah, it's Matthew here. Matthew Walden.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 Okay, colleagues. Kolēģi? Tagad uh, izskatīsim lidostu pakotni. Būs uzklausīšana. Kā atcerēsieties, no rīta runājam par tentei, un tad uh, eh, aicināja būt disciplinētiem un uzdot konkrēts jautājums, nevis izplūst garās runās. Es aicinu tāpat rīkoties arī pēcpusdienā. Kā redzat, eh, pēcpusdiena ir lielāks izaicinājums nekā rīta cēliens. Mums ir ļoti daudz, kas jāpaspēj izskatīt un jāpagūst beigt laikā. Jautājums ir arī par uzklausīšanām nākotnē, bet to noskaidrošu ar koordinatoriem tuvāko nedēļu laikā, lai precīzāk saprastu, kā to organizēt. Ir izskanējušas sūdzības par cilvēkiem, kas nav ieradušies uzstāties ar runām, un ir bijis nedaudz grūti um, organizēt visu procesu. Bet, nu, ķersimies klāt. Uh, mūsu šīs dienas darbam uh, par uh, lidostu pakotni kopumā jums stāstīs Baldvina kungs, Matthew Baldvins no um, DigiMove, un pēc tam izskatīsim laika. Um, laika nišu piešķiršanu. Un tagad pirmkārt Boldina kungs pastāstīs par lidos pakotni kopumā. Metju, būtu ļoti labi, ja jūs varētu iekļauties piecās minūtēs priekšsēdētāji izteikšos, cik ātri varēšu. Eh, Lielas paldies, ka devāt man iespēju pastāstīt eh, šo uzlaboto eh, lidostu pakotni. Izteikšos īsi, palikšu līdz uzklausīšanas pašām beigām un ceru, ka atbildēšu arī uz bažām, kas tiks pausts. Un īsi jūs komentāros centīšos arī reaģēt uz bažām, kas tikušas pausts jau iepriekš. Uh, Es eh, gan eh, neatkārtošu visu, bet tā ir di eh, divas minūtes īsumā par to, kāpēc šī pakotne izstrādā. Pirmkārt, fundamentāla politikas iemeslu dēļ. Jūs jau zinat argumentus. Lidosts ir svarīgs, tas ir liels. Mm, um, avots, kas rada uh, gan izaugsmi, gan darba vietas, uh, tas savieto ar citām pasaules daļām, un, un, un Eiropā ir viena trešdaļa visas pasaules gaisa pārvadājuma tirgus, bet tām ir daudz izaicinājumu. Pirmkārt, kapacitāte. Ja raugāties uz ātrāk augošajām lidostām desmitajā gadā, tikai uh, viena no 25 ātrāk augošajām lidostām bija Eiropā, un tagad ir triskas nozīmē, ka pārējie mums, mums ir eh, priekšā. Līdz 30. Eh, gadam 19 mēs redzam, ka tās būs, tas eh, ir saskaņā ar Eiropas izaugšanu, bet mums ir jāierobežo vienoto Eiropas uh, Uh, debesu radītie riski. Jautājums ir arī par kvalitā, kvalitāti un konkrētspēju. Mums ir uh, jāuzlabo uh, pakalpojumu kvalitāti, ko jūs pak, parlamentā pastāvīgi dzirdat, piesaucam pasažierus, cilvēki norāda, ka ir vairāk, kas jādara, un tādēļ esam izstrādājuši regulātoru ietvaru attiecībā uz lidostām. Ir arī politikas iemesli, kādēļ to esam darījuši, bet ir jāatrunā arī par procesu. Kad izstrādājam šo pakotni, priekšsēdētāja kungs eh, Jensena ziņojumā 2007. gadā par eh, lidostu kapacitāti tika uzsvērts, ka kapacitātes trūkst. Tikts arī paredzēts, ka lidojumu skaits palielināsies un ka ir nepieciešams rīkoties Eiropas Savienības līmenī. Eh, par apkalpošanu uz zemi Jensen kungs aicināja izstrādāt jaunu ietekmes izvērtējumu, ņemot vērā esošo direktīvu. Tāpat tika norādīts, ka nepieciešams izstrādāt vārdlīnijas un ir skaidrāk jāpaskaidro noteikumi, piemēram, par darbinieku aizsardzību. Tā kā tas nav nekas pilnīgi jauns par laika nišām. Kad komisija aicināja pagai uz laiku apturēt šo use it or lose it noteikumu esošajos tiesību aktos, kas tika ieviests eh, ekonomiskās krīzes kontekstā, jūs uh, likāt mums, un jums bija taisnība, veikt ietekmes izvērtējumu. Tik norādīts, ka inovatīvi um, elementi varētu tikt arī aplūkoti, un mums vajadzētu paraudzīties, kā mēs varētu efektīvāk uh, cīnīties uh, pret uh, lidos kapacitātes efektivitātes problēmām. Cenšamies ņemt vērā jūsu prasības un ceram, ka mūsu priekšlikumi atbild uz jūsu gaidām. Tēt īsumā par laika nišām. Uh, mūsu eh, aizņemtākās ligos nevienmēr tiek izmantots tā, kā to vajadzētu. Tāpēc mēs gribētu, piemēram, piedāvāt laika nišu mobilitāti. Ehm, iekšējā eh, tirgu mums vajag veicināt eh, konkurenci starp kompānijām, lai uzlabotu pasažieru situāciju un lai no tā iegūtu visi. Tas ir jānāk, jāiet roku rokā ar skaidru informāciju par to, kādas laika nišas pieejams kurās lidostās. Eh, laika nišu priekšlikumā ir arī eh, pieminēti nišu koordinatori, kas spēlē ļoti svarīgu lomu. Visbeidzot, tēma, kas jau ir izraisījušas plašas diskusijas parlamentā, mēs aicinām mainīt šo slaveno use it or lose it noteikumu līdz 85-15 proporcijai. Priekšsēdētāji kungs, es ļoti labprāt izteiktos vēl vairāk, ja man tiktu dots papildus laiks, bet kopumā eh, parlamentu eh, aicinu tomēr eh, nepilnībā pakļauties spēcīgai lobēšanai, kas nāk no industrijas. Pilnīgi saprotams, ka e, līdzsabiedrības e, cenšas darīt, e, ko var, lai aizstāvētu savas intereses, bet mums ir jāpārliecinās, ka noteikumi ir taisnīgi visā industrijā. Par apkalpošanu zemes viss ļoti vienkārši. Mums ir jāuzlabo gan efektivitāte, gan kvalitāte. Par laika nišām mēs sagaidām evolūciju, nevis ir revolūciju. Tajās dažās lidostās, kur ir joprojām tikai ierobežots uzņēmumu skaits, kas nodrošina apkalpošanu uz zemes, uzskatām, uzskatām, ka vajadzētu noteikt minimālo e, normu vismaz divas, trīs kompānijas. Mums vajadzētu m, mm, būt arī piesardzīgiem un nepanākt e, pasliktināšanos, kad vajag uzlabošanos. E, mēs cenšamies panākt e, lielāku konkurenci un ieviest arī kvalitātes kritērijus, rēģējot uz paneļa ieteikumiem, lai tiktu īstenoti standarti. Vissvarīgāk šobrīd priekšlikumā ir paskaidrot, ko dalība valsts var darīt, ko tās drīks darīt saskņā ar mūsu noteikumiem, lai uzlabotu uh, darba apstākļus tiem, kas strādā apkalpošanā uz zemes. Uh, eh, dalību valstīm vajadzētu eh, noteikt kā atsevišķos gadījumos tās var rīkoties. Tāpat mums vajadzētu minimālus apmācības noteikumus ieviest. Es tiešām uzskatu, ka mūsu priešlikums pār apkalpošanos zemes ir taisnīgs un līdzsvarots. Visbeidzot, daži vārdi par troksni. Atkal šeit vārds līdzsvars ir izšķiroši svarīgs. Mēs piedāvājam līdzsvarotu pieeju Tāpat eh, tas ir ļoti eh, eh, konkrēts līdzsvars Eiropas kontekstā. Mēs gribam pārliecināties, ka mēs aizsargājam savus pilsoņus pret lie, pārlieku lielu troksni, kas nāk no lidostām. Uh, bet arī vietējiem lēmumiem var būt liela ietekme uz eh, plašāku tīklu. Mūsu priekšlikumā mēs gribam pārliecināties, ka procedūras eh, vietējām eh, mēroga lēmumu pieņemšanai tiek īstenots pareizi. Un es gribu paskaidrot vienu aspektu, ko nevajadzētu pārprast. Mēs pilnībā e, respektējam e, lēmumu pieņemšanu vietējā līmenī, un mums nav nekāda e, vēlmes pēc būtības izmainīt priekšlikumus par to, kā ierobežot trokšņu līmeņus. Mēs tikai aicinām padarīt procedūras caurskatāmākas, procedūras par to, kā tiek pieņemt lēmumu attiecībā uz trokšņu ierobežošanu. Tātad tas ir eh, jautājums par procedūru, nevis par būtību. Lēmumu būtību mēs nemainīsim uzskatām, ka e, savā priekšlikumā mēs pilnībā e, Ievērojam eh, subsidiaritātes principu. Visbeidzot, mēs aicinām arī Eh, Eiropas Savienības ASV nolīguma noteikumus eh, ievērot, kas eh, liktu ASV vairāk atvērt savu tirgu. Priekšsēdētāja kungs atvainojas pārsniedz man atvēlēto laiku, bet tēt vēl īsumā pavisam ātri lidostu pakotnes galvenais mērķis ir padarīt lidostas par labākām lidostām un aviāciju par labāku aviāciju. Mēs pēdēj, trīs mēnešu laikā esam nonākuši pie vienošanās par svarīgiem aspektiem, kā piemēram darbinieku aizsardzību. Eh, strādājam pie eh, trokšņu līmeņiem un drīz ķersimies klāt laika nišām. Mēs eh, ļoti priecājamies par šodienas sēdi, uzskatām, ka tas pierāda, ka arī parlaments šai jomā grib nopietni strādāt. Paldies jums par uzmanību. Paldies, Boldvina kungs! Boldvina kungs pašlaik atstās savu vietu, bet viņš neizies pa šīs telpas durvīm. Nu, šeit mums ieradušies arī eksperti, un tiem būs vajadzīga viņa vieta. Baldienkungs sēdēs kopā ar komisijas pārstāvjiem, tā kā viņš dzirdēs visu, kas te notiek. Zasāra un Laikkungs, kas ir referenti, arī uzklausīs rep ekspertus uh, šajos jautājumos, un tad uh, Mēs iesaistīsim jūs pašās beigās, lai jūs veiktu rezumējumu par to, kas ir bijis pateikts. Ceru, ka jums tas ir pieņemami. Es redzu, ka Laita kungs šeit nav ieradies, bet pārējie ir klāt. Vispirms es dodu vārdu Saimanam Smisam no Stierdevis Glīvu, kurš ir sagatavojis ietekmes izvērtējumu. Saimon, Pirms es dodu jums vārdu, jāsaka, ka nekad parlamenta vēsturē šāds eh, ziņojums nav izraisījis tik plašas diskusijas. Smis kungs, lūdzu vārds jums uz piecām minūtēm. Paldies! Es pat nezinu, ko uz to atbildēt, kā reaģēt. Vispirms sniegšu tādu fona informāciju. Jau ir teikts, ka uh, daudzas Eiropas uh, lidostas ir aizņemtas un satiksmē palielinās par 3 līdz 4 procentiem gadā, un daudzas eh, lidostas nevar paplašināt, ņemot vērā trokšņa piesārņojumu un tā tālāk. Tas nozīmē, ka arvien eh, vairāk Eiropās eh, lidostas būs pārpildītas, tā kā Histrovā, piemēram. Laika nišu piešķiršana nevar atrisināt jautājumus ar lidostu jaudu Eiropā, bet ir svarīgi, lai š, laiku nešas tiktu piešķirtas pēc iespējas labāk. Un šeit mēs runājam par uh, laika nišām un kapacitāti Vīnē un Londonas Heathrow lidostā. Nākamo gadu laikā tādas lidostas kā Heathrova, kur laika nišu sva ir svarīgi, lai tās piešķirtu. Un ir svarīgi, lai sistēma arī darbotos nepārtraukti. Pašreizējā sistēma laika nišu piešķiršanai ir administratīva. Protams, ka avio kompānijām ir tiesības uz laika nišām, un šeit ir jāņem vērā aspekts use it or lose it. Un konkurentiem ir ļoti grūti ienākt noslogotās lidostās un uh, konkurēt ar esošām avio sabiedrībām. EasyJet, protams, arī augs un paplašināsies, un te jāņem vērā tāds lidos kā Hitrova, Frankfurte un citas, kas ir pārslogotas lidostas Eiropā. Lidostām ir laika nišas jau vēsturisku apsvērumu dēļ, jo lid, līdz sabiedrības jau darbojas 20 un 30 gadus, un nevienmēr šīs laika nišas tiek izlietotas efektīvi. Uh, Ja laika nišas tiek piešķirts saistībā ar tirgus mehānismu, tad, protams, tā, tām ir augsta vērtība. Ir aviosabiedrības, kas eh, gribēs eh, lidot ar lielākām lidmašīnām un pārvadāt vairāk eh, pasažieru, un šīs lidsabiedrības grib nodrošināt ļoti daudz pas, pakalpojumu. Te mēs runājam par Frankfurtu, par Hītrau, par šīm lielajām lidostām. Uh, Protams, ka varētu ieviest dažādus mehānismus, uh, tirgojot laika nišas, bet vairāk apsvērumu dēļ, kas uh, ir ietvērti um, ziņojumā, šādas izsoles nav praktiskas, bet tirsniecība ir praktiska. Un tas ir pieļauts Londonas lidostās, bet nekur citur. Sekundārās tirzniecības ieviešana arī uh, varētu būt uh, pozitīvs aspekts noslogotās lidostās. Un ilgākā laika posmā mēs zinām, ka lidostas kļūs vēl noslogotākas. Mūsu analīze norādīja, ka sekundārās tirzniecības ieviešana ir devusi lielu labumu Tālāk pārējie priekšlikumi. Kā jau es minēju pašā sākumā, laika nišu piešķiršana kļūs arvien nozīmīgāka, jo uh, lidostās ir problēmas. Līdz ar to mēs ieviešam pasākumus, lai operatori darbotos efektīvi, piemēram, lai koordinātori darbotos neatkarīgi un lai viņu rīcībā esošie dati būtu pāredzami visām iesaistītām pusēm. Vēl piedevām varētu veikt nelielas izmaiņas, kas varētu uh, palielināt uh, satiksmi un tikt ar to galā noslogotās lidostās. Um, piemēram, varētu palielināt uh, sliekšņus uh, jūs it or lūzīt noteikumu sakarā. Tā, piemēram, ir līdz sabiedrības, kas gribēs rezervēt kapacitāti biznesa vajadzībām. Uh, un to mēs nevaram sasniegt, kamēr netiek pieņemti lēmumi izslēgt citas avio sabiedrības. Protams, ka būs lielāks pieprasījums pēc lidostas eh, jaudas, bet, eh, diemžēl, ne visus pakalpojumus varēs sniegt, ja jaudas vajadzēs rezervēt vienam vai vienai vai otrai vajadzībai. Paldies! Paldies, Saimon! Tagad došu vārdu Morganam Fokskungam, kurš ir politikas direktors starptautiskā lidostu padomē. Morgan, lūdzu, 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribu pateikties Transporta un turisma komitejai par uzaicinājumu uzstāties jūsu komitejā. Mēs pārstāvam 445 lidostas 46 uh, valstīs, un mums ir arī astoņas asociācijas. Kad mēs apspriedām šo priekšlikumu, mēs tam pievērsāmies arī ņemot vērā nākotnes lidostu jaudu. Un komisija savā paziņojumā par jaudu un kvalitāti to visu ir labi paskaidrojuši. Šie visi uh, lidostas pakotnes elementi tur ir labi apkopoti. Mēs uh, arī runājam par vienoto Eiropas debesu ietekmi arī šajā sakarā. Kā jūs redzat šajā slaidā, Eiropas uh, satiksme līdz 2030. gadam divkāršosies. Tas nozīmē, ka mums būs uh, noslogotas 19 lidostas tādā līmenī kā Londonas Hīsrova lidosta un mēs eh, nevienmēr varam nodrošināt eh, lidostu jaudu. Mums bija vajadzīgi 15 gadi, lai sagatavotu jaunu skrejceļu Frankfurtē. Protams, notiek diskusijas arī par trešo skrejceļu Hītrovā. Sarunas, protams, pašlaik notiek. Mums ir jāstrādā daudz labāk, lai nodrošinātu lidostu jaudu, uh, īstajā laikā, lai varētu apmierināt augošo pieprasījumu. Līdz ar to ir jāuzņemas lielāka atbildība, lai nodrošinātu jaunu jaudu, jāizmanto arī esošā jauda. Un komisija arī ir nākus klajā ar šādu priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka komisijas paziņojumā ir minēti uzlabojumi un uh, netiek runāts par laika nišu atņemšanu un tiek runāts par jaunas jaudas izsolēm. Mēs esam pārliecināti par to, ka ir jānodrošina lielāks elastīgums, lai pielāgotos vietējiem tirgus apstākļiem. Un līdz ar to mums ir jādefinē network manager loma. Mūsuprāt, komisijas priekšlikumi nodrošināt uh, esošās kapacitātes labāku izmantošanu, piemēram, uh, sekundārās tirzniecības legalizāciju. Tiks arī reformēts uh, jaunais ienākšanas noteikums un jaunie savējo sabiedrības arī varēs veicināt konkurenci. Ir nepieciešama lielāka pārredzamība, laika neša piešķiršanas jomā ir no 80-20 līdz 80 5, 15 ir jāpalielina izmantošanas uh, likme un nepieciešama arī operacionālā um, elastība. Un mums ir uh, arī jāņem vērā force majeure noteikumi esošajā regulā. Un ir svarīgi, lai lidostu jauda tiktu maksimāli izmantota tālāk par uh, laika nišu paplašināšanu. Uh, Mēs gribam paplašināt tās līdz 15 vasarā un līdz 10 uh, ziemā, bet mēs gribam, lai avio sabiedrībām būtu elastība. Mēs iesakām minimāli 15 uh, laika nišas. Protams, ka varētu būt novirzes no standarta. Un mēs uzskatām, ka varētu nodrošināt pietiekami elastību avio sabiedrībām un lidostām, un līdz ar to varētu labāk izmantot esošo lidostu jaudu. Un tagad konkrēti, ja mēs pievēršamies komisijas priekšlikumu ietekmei, tad es gribētu pievērsties vairākiem piemēriem, ko mēs izmantojām. Piemēram, palielinājumu no 80 līdz 85 procentiem. Un viena skrejceļā uh, lidostas ir arī palielinājuši savu jaudi. Un, ja mēs runājam uh, par 85%, tad tajās būtu 320 laika nišas. Un tas nozīmē, ka 320 uh, laika nišas varētu izmantot 2012. gada vasarā. Un līdzīgi, ja mēs sakojam komisijas priekšlikumam un uh, ja laika nišas palielinās no 5 līdz 15 nedēļām, tad eh, būtu 371 papildu lidojums, piemēram, Londonas Gatvika lidostā. Tālāk laika nišu rezervēšanas schēmas ietekme. Diseldorfas lidosta 2002. gadā izmēģināja šādu pieeju un samazinājums šajā laikā bija 10%. Lai palielinātu jaudu, ir arī jāstrādā pie tā. Un noslēgumā es gribu teikt, ka mēs gribam, lai tiktu saglabāta šī pakotnes pieeja, jo tādējādi mēs varētu nodrošināt vislabākās, labāko saskaņoto interesi starp avio sabiedrībām un lidostām. Paldies, Fokkungs! Nu, Tagad, tā kā mums ir tikai vienīgais pieejamais klēpdators Eiropas parlamentā, tad ir jādod vieta arī nākamam runātājam. Tagad es dotu vārdu Atak Kusankānu, kurš pārstāv Eiropas aviosabiedrību asociāciju. Lūdzu, jums vārds 5 minūtes. Paldies priekšsēdētāji un labdien visiem godātie itra komitejas um, um, pārstāvi, un es jums pastāstīšu par laikanišu regulu. Es jums gribu atgādināt, ka EA pārstāv 34 aviosabiedrības Eiropā, 10 900 uh, lidojumi notiek dienā. Daudzas eh, lidmašīnas eh, saskaras ar laika nišu problēmu visā pasaulē katru dienu. Interesanti ir tas, ka šī semināra nosaukums ir kā palielināt lidostu jaudu. Vispirms es gribu teikt, ka laika nišu regula pašreizējā formā vai jaunajā formā nepalielinās lidostu jaudu jaudas un infrastruktūru veidošana palielina lidostu jaudu. Šis ir ļoti vienkāršs slaids, kurā jūs redzat uh, Londonu un Frankfurti, un kas ir uh, lielākās lidostas Eiropā. Un, nu, kas, protams, notiek Ķīnā un uh, tuvajokos austrumos arī ir interesanti. Dubajā pasažieru skaits uh, līdz 2020. gadam palielināsies no 60 uh, miljoniem līdz 220 miljoniem desmit gadu laikā un tādējādi lidostu kapacitātes palielināšana nozīmē, ka ir jābūvē jauna infrastruktūra. Šeit mēs, šeit tikai eh, šīs laika nišas regulas pārskatīšana neko īsti nepalīdzēs. Eh, laika nišu piešķiršanas sistēma ir eh, izmantota visā pasaulē mēs pārvietojamies no A lidostas un B, uz B lidostu, tad abās pusēs ir nepieciešama laika niša, lai izlidotu un ielidotu. Un noteikumi, kas attiecas uz laika nišām, tiem ir jābūt vienādiem, ir jābūt konkrētiem kritērijiem vienā pusē un arī otrā pusē. Protams, jūs varat pajautāt, vai nevajadzētu ieviest vienotus likumus abās pusēs. Un katrā ziņā man jāsaka, ka tā nevienmēr būtu laba doma. Vairāk pāredzamības. Mēs esam teikuši, ka vairāk pāredzamības nepieciešams šajā laika nišu regulā. Komisija ir pievērsusies šim jautājumam, ņemot vērā arī koordinātoru pāredzamību un arī pār procesa pāredzamību, ieviešot skaidrību arī sekundārajā tirzniecībā. Es domāju, ka ir uh, jāizskauž uh, cilvēki, kas uh, darbojas nepareizi un neatbilstoši. Tātad use it or lose it. Šeit ir vienkārši grafiks, kas parāda, ka šeit ir desmit nedēļu laika posms un laika nišs un divas nedēļas darbošanās un desmit nedēļas un tālāk iegūstam 20%. Avio sabiedrības var atcelt tikai vienu no šiem desmit lidojumiem. Avio sabiedrības, protams, nevar īpaši cīnīties ar neparedzētiem gadījumiem. Un nevienmēr avio sabiedrības var pasargāt savu laika nišu portfeli, lai tās uh, varētu darboties un saglabāt laika nišas. Protams, ka ir jāņem vērā arī vides apsvērumi. Es varu iedomāties, ka no lidostu perspektīvas varētu teikt, ka lidostai ir jāizmanto visa jauda, uh, visas sezonas laikā, bet jautājums ir, vai šī pati efektivitāte attiecas uz avio sabiedrībām. Tālāk laika nišu paplašināšana vai lidos uzskata, ka tas būtu labi. Mums ir cita perspektīva. Pali, paplašināt uh, laika nišu definīcija nebūtu laba saistībā ar jaudu. Augšējā rindā jūs redzat uh, pašreizējos situāciju. Šeit ir uh, divi, trīs pārvadātāji, kas palielina jaudu, un otrajā rindiņā jūs redzat šos divus sarkanos laukumus. Šeit ir desmit sekojošas nedēļas Un te jūs redzat, ka viena nedēļa no 20 netiks izmantota. Situācija kļūst vēl sliktāka, ja jūs paskatāties uz trešo grafiku. Ja avio sabiedrība izvēlas darboties kaut kur pa vidu 21 nedēļai, tad pirms un pēc tam nenotiek nekāda darbība citām uh, avio sabiedrībām, lai tās varētu darboties. Un to pašu varētu teikt par uh, vasaras sezonu. Šeit jūs redzat, ka vienā ir tāds pats. Šeit mēs runājam par 15 nedēļām, vasarā un 10 ziemā. Laika nešu rezervēšanas maksa. Avio sabiedrības jau maksā pār infrastruktūru, maksājot uh, lidostas nodevas. Un, lidost, un avio sabiedrībām jāmaksā par infrastruktūru, pirms tā tiek izmantota, un šeit ir uh, runa arī par uh, atcelšanas maksu un dažādi aizsardzības pasākumu un sankcijas. Un jautājums ir, kāds būs izmaksas un kas tās uh, administrēs. Un tas uh, ir pretrunā ar 80-20 noteikumu, kas pieļauj 20% lidojumu atcelšanu. Ja mēs paaugstinātu šos skaitļus, tad otrais punkts vienalga būtu spēkā. Un pēdējais slaids šo tīklu lidostas vai network airports, kas tika ieviestas priekšlikumā. Uh, vienotās Eiropas debesis jau ietver network manager Eirokontrolu, un tas mums ir jāņem vērā. No, ir arī process, lai pārvaldītu tīkla plūsmu. Mēs neuzskatām, ka ir vajadzīgs šis, tī, šī tīkla pārvaldība. Un mums ir jāizmanto plānošana ikdienas operācijām. Un, protams, viss ir saistīts ar izmaksām, lai paplašinātu laika nišas uz visām uh, lidostām Eiropā. Jāsaka, tas viss beigās izmaksātu ārkārtīgi dārgi. Paldies! Paldies Kāna kungam. Aicināšu nākamo runātāju. Richardu Matthews, kas ir laika nišu un lidojumu sarakstu departamenta vadītājs EasyJet uzņēmumā. Okay, okay, Mr. Matthews, but... Matthews kungs, lūdzu, 5 minūtes jūs rīcībā. That's it. You got it. Uh, good afternoon, everybody. Thank Labdien visiem un paldies priekšsēdētāji! Šodien es šeit pārstāvu EasyJet. Mēs esam ļoti gandarīti par šo iespēju kā avio pārvadātājiem ierasties Eiropas parlamentā un runāt ar jūsu komiteju. Manuprāt, būtu vietā teikt, ka mēs kā avio sabiedrība iespējams esam tā, kas ir ļoti daudz ko guvusi no laika nišu regulējuma. Mēs esam tāda veida aviolīnija, kura ir radusies līdz ar šo te laika nišu parādīšanu. Esam relatīvi jauns uzņēmums. Esam ceturtais lielākais aviopārvadātājs Eiropā, vairāk nekā 55 miljonus cilvēku esam katru gadu pārvadājuši pēdējā laikā. Viens no iemesliem kādēļ jums būtu lietarīgi mūs uzklausīt, ir tas, ka mēs esam reģistrēti apvienotajā karalistē, taču neesam centrēti tikai uz apvienoto karalisti un neskatāmies uz šo jauno regulu tikai no Hītrovs vai Gatviks viedokļa. Apmēram 60% mūsu pasažieru mm, dodas ceļā no lidostām, kas atrodas ārpus apvienotās karalistas. Tātad mūs ļoti interesē Parīzes lidost, lielākās lidosts Itālijā, Vācijā, Spānijā un citās valstīs. Mūsu lidmašīnas dodas uz gandrīz vai visām Eiropas lielajām lidostām. Frankfurte un Hītrova ir divas no retajām lidostām, uz kurām mēs nedodamies. Manuprāt, gandrīz vai visur mums ir ļoti labas iespējas iekļūt tirgū šajā ļoti piesātinātajā tirgū. Karolina Makola ir viena no mūsu padom, viena no mūsu pārstāvjiem, kas darbojas uh, transporta komisāra uh, ko, uh, padomdevēja grupā. Mūs ļoti interesē lidostu situācija. Mums ir ļoti svarīgi nopietni uztvert šo regulu, tās projektu un parūpēties par to, lai tas taptu tā, kā mums ir izdevīgi. Mēs dodamies uz dažām lidostām, kas nav pārslogotas taču vairumā gadījumu e, nosēžamies tieši pārslogotās lidostās, un tādēļ vēlamies, lai šī regula būtu ļoti iedarbīga. Ir ļoti daudzi priekšlikuma elementi, kas mums ir atbalstāmi. To gribu pateikt jau no paša sākuma. Protams, mums ir viedokļi, kas atšķiras no iepriekšējā runātāja viedokļa. Mēs esam par to, lai notiktu sekundārā niša tirdzniecība dažādu iemeslu dēļ, nu, piemēram, tādēļ, ka tas pavērtu eh, pieeja tirgumu. Ir atsevišķas jomas Eiropā, atsevišķas lidostas, kas ir pilnīgi jau piesātinātas. Ir citas lidostas, kur eh, pateicoties vides kvotām nevar radīt jaunas laika nišas. Parīzes Orlī lidostā vai Milāns Renāto lidosta liedz īzīdžetam nosēsties šajās lidostās. Mēs esam par to, lai tiktu radīts jauns, ja, ja, tiktu radīts jauns piekļuvs iespējas šādu veidu lidostām. Mēs esam tāda aviosabiedrība, kurai Gatvika ir ļoti liels eh, laika nišu portfelis. Uh, šobrīd mēģinam e, konkurēt arī ar citām aviolīnijām citās lidostās. Daudzās no šīm lidostām, kur mēs esam otrs svarīgākais klients, e, mums ir 5, 6 vai 7 procenti no visām laika nišām, kas it kā nav ļoti liels apjoms, kas ļautu mums konkurēt efektīvi ar galveno konkurentu. Un tādēļ mēs esam par to, lai iesācēja minimālais laika nišu līmenis tiktu paaugstināts, nu, teiksim, līdz 10% vai tam līdzīgi. To, protams, vajadzētu balstīt uz konkrētās lidostas nišu pieejamību konkrētajā dienā. 10% mūsuprāt ir labs rādītājs, eh, taču nesam to, mm, mēs saprotam, ka tas nav ņemts no zila gaisa vienkārši. Vēl kāda lieta. Atbalstām lēknišu caurskatāmību. Mm, sadarbojamies ar lielāko daļu lēknišu koordinatoriem Eiropā. Mēs nevienmēr varam apgalvot, ka regula tiek vienādi īstenota, jo regulā ir dažādas interpretācijas iespējas. Vēl varētu pateikt, ka ne jau visi lēkanīšu koordinātori izmanto vienādas sistēmas. Tā sistēma, eh, kas eh, ļauj koordinātoram optimāli izmantot laiš, laika nišas, ir vislabākā. Mēs vēlētos lielāku caurskatāmību šajā jomā. Mēs gribam atbalstīt koordinātors, lai tiem būtu labākā laika nišu koordinēšanas iespēja. Kādas ir mūsu bāžas un kritika? Tās saistās tikai un vienīgi ar minimālajām laika nišu sērijām. Šī te slavenā pārmaiņa no 80 pret 20 uz 85 pret 15. Šeit jau pilnīgi pareizi ir teikts, ka na, nevar būt 80,5. 20 nedēļās rēķinot, vajadzētu piedāvāt 90 pret 10. Patiesībā tiek piedāvāts 15 nedēļu sērija vasarā, bet tā ir neadekvāta, ir vajadzīgs 20 nedēļas, lai šis te piedāvātais procents darbotos praksē. Mēs esam pateikuši, ka mēs neatbalstām pārēj no 80 uz 85 jo 85 ir nereāls praksē neīstenojums skaits, vajadzētu būt vai no 80 vai 90. Otrs laika niša sērijas, kas ir būtisks priekšlikums. Laika nišas tiek piedāvāts atkarībā no gada laika 30 uh, nedēļas vasarā un 22 nedēļas ziemā veido gadu. Un nišas tiek noteikts vai nu uz ziemu, vai uz vasaras sezonu. Realtātē mēs redzam, ka aviosabiedrība vēlas, piemēram, organizēt lidojumu septembrī, oktobrī, novembrī. Septembris un oktobris iekristu vienā gada laikā un novembris citā, un tas būtu tad muļķīgi. Ideālā gadījumā vajadzētu mainīt sistēmu tā, lai izmainītu IAT definīciju lai mēs rīkoties saskaņo ar IAT definīciju, kur uh, vasara ir no marta beigām līdz septembra beigām. Uh, Ir daudzi tādi maršruti, kuros mēs vēlētos sūtīt lidmašīnas desmit mēnešus, no septembra līdz jūnijam, bet jūlijā un augustā mēs gribam citu lidojumu sarakstu. Briselē, piemēram, tas skaidri parādās. Jūlijā, augustā m, mm, darbība nav īpaši aktīva, un tādēļ būtu stulbi avio pārvadātājiem lidot saskaņā ar regulu, kas tiem liek ievērot vienādu sarakstu jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī. 15 nedēļu sērija neļauj avio sabiedrībai pielāgot lidojumu sarakstu septembrī un oktobrī tā, lai tā būtu atšķirīga no jūlija un augusta lidojuma programmas. Vasarā lielākoties ir cilvēki, kas dodas atvaļinājumā, bet eh, pārējā gada laikā ir darījuma braucieni. Mūsuprāt, desmit nedēļas ir reāls laika ilgums kā sērija, bet 15 nav reāls. Septembris un oktobris kopumā veido astoņas nedēļas un nevairāk. Tas arī ir viss no manas puses. Paldies! Paldies, mēs jūs kungam! Tūdaļ atkal nomainīsim runātājus. Ja mums šeit būtu klavieres, tad varētu spēlēt muzikālos krēslus. Nākamais runātājs ir Stefano Baronči, kas pārstāv Itālijas lidostu pārvaldnieku asociāciju. 5 minūtes arī jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām pārstāv Itālijas lidotāju pārvaldnieku asociāciju. Runa ir par 36 lidos, 39 Itālijas lidostām un 36 pārvaldniekiem. Paldies par šo iespēju uzstāties. Pirmais, ko es jums visiem gribētu pateikt, ir kaut kas pavisam vienkāršs. Mums ir jāsaglabā šī piedāvātā pakotne kopumā, ieskaitot visas regulas un paziņojums. Mēs atbalstām tādus mērķus kā transporta sistēma modernizācija, ieviešot koordinētu tiesību aktu pakotni. Kādu papildus vērtību Itālija sagaida no šīs pagotnes? vienīgais un galvenais mērķis ir augsts kvalitātes pakalpojums sniegšana pasažieriem. Tādēļ paziņojumam ir jābruģē ceļš uz efektīvāku izaugsmas iespēju veidošanu. Arī korektīvie pasākumi ir jāparedz tad, ja minimālās prasības netiek ievērots. Regula ir mm, paredzēta tādēļ, lai mūsu pieeja sistēmai būtu līdzsvarotāk. Bet tagad runāsim par vienu aspektu, par laika nišām. Jūs visi esat cītīgi pētījuši vienoto Eiropas debesu pakotni un strādājuši pie tās. Jūs atcerēsieties, ka šajā pakotnē galvenā uzmanība tika pievērsta gaisa satiksmes pārvaldībai. Daži no jums varbūt nezina, ka šīs pakotnes ceturtais pīlārs attiecas uz to, kas notiek uz zemes un uz to, kāda ir loma lidostas operatoram, lidostas vadītājiem. Uh, Protams, es šeit runāju par definīciju, ko mēs varam atrast vismaz divos tiesību aktos. Pirmkārt, priekšlikumā par apkalpošanu uz zemes, un otrkārt, noteikumos par to, kā jādarbojas tīklu pārvaldniekiem un lidostu pārvaldniekiem, kas ir šie koordinātori uz zemes. Kā mēs vēlamies praksē īstenot šīs definīcijas? Es domāju, ka šeit noteikti jāpiemina arī laika nišas, kam ir būtiska loma šo svarīgo jomu sakārtošanā. Lidostas operators kā koordinators darbībām uz zemes nekur neparādās, un tam ir vēsturisks saknes, jo laika nišas it kā pēc definīcijas pie, piedara avio sabiedrībām. Noteikums 80 pret 20 līdz šim ir darbojies relatīvi labi. Es nevēlos šeit uh, pa, samazināt avio sabiedrību lomu, taču šeit gribētu pieprasīt, lai tiktu skaidrāk noteikt skaidrāka lidostas loma, kā koordinātoru loma, ieskaitot arī laika nišu piešķīrē lomu. Un te es nonāku pie otrās galvenās domas savā prezentācijā. Ir nepieciešams pareizais līdzsvars starp divām pieejām no augšas uz leju un no lejas uz augšu. tīklu pārvaldniekiem ir padomdevēja un konsultatīvā loma vietējos tīklos. Tie izsaka dalību valstu domas un koordinācijas komiteju domas vietējā līmenī. Komisijas priekšlikums piedāvā dažus uzlabojumus. Nu, piemēram, definīcijā, ar kuru tiek aprakstīts aprakstīti parametri, kas ir jānosaka uz vietas. Tāpat arī lidostu tīkls tiek iedalīts dažādās kategorijās. Mūsuprāt, tas radītu sajukumu. Koordinācijas komiteja ir jāveido pareizi, tajā iesaistot dažādas iesaistītās puses, arī, protams, tīklu pārvaldītājs un Eiropas komisija, taču tikai kā novērotājs. Ir ļoti svarīgi, parūpēties par to, lai vietējie noteikumi tiktu ievēroti elastīgā veidā, lai visa sistēma būtu elastīga un caurskatām, nevis diskriminējoša. Operatoriem ir nepieciešama šī elastība, bet arī viņi to ir pelnījuši. E, protams, ir nepieciešama sankciju sistēmas, tāpat arī jāatzīst, ka politikas veidotāji nav tieši iesaistīti sektorā. Tieši šī sektora darbiniekiem būtu jāatrisina dažādās ikdienas problēmas un nevis regulē, kas tapus Briselē. Vietējām iesaistītām pusēm ir jāpieņem dažādi lēmumi koordinācijas komitejā vai valsts valdībā. Protams, šeit varētu runāt par Milānas lidostu par Linātas lidostu, kas ir ļoti noslogota. Jums ir jāņem vērā tas, ka eh, tas ir pateicoties administratīviem lēmumiem. Iemesls ir pavisam vienkāršs. Linātas lidosta nav vienīgā lidosta šajā reģionā, ir arī Bergamo un Malpensa. Malpensas lidosta ir projekts, kuru ir sponsorējis Eiropas parlaments un citas Eiropas iestādes. Malpensas kapacitāte nav pilnībā sasniegta. Savulaik tāpa ļoti interesants konkurences padomas lēmums, kuram pateicoties nav iespējams e, izveidot līdzsvarot satiksmes sadalījumu starp Lināti un Malpensa. Ceļi nav izbūvēti starp šīm lidostām vai arī starp lidostām un Milānu lidostām un Romu. Ja mums būtu paredzēta intermodālā uh, transporta sadarbība, tad viss būtu pavisam savādāk. Gribētu beigt ar ļoti provocējošu domu. Daudzās dalībvalstīs, ieskaitot arī Itāliju, uh, publiskie resursi, protams, valsts nauda ir ļoti neliela šobrīd. Taču lidostas nodokļi vairāk nekā desmit gadus ir bijuši iesaldēti, un tie ir tikai nedaudz pielāgoti inflācijai. Itālijā vidēji nepieciešami desmit gadi, lai veiktu investīcijas, kas lielākas par 50 miljoniem. Tas grauj mūsu konkurētspēju, un vismaz man ir pavisam skaidrs, ka šādos apstākļos ir jāmeklē citi veidi infrastruktūras Eh, finansēšanai. Mēs nedrīkstam pārliecīgi noslogot pasažieru. Gribu nopietni aicināt Eiropas parlamentu izpētīt priekšlikumu par to, ka visas tirdzniecības ieņēmumi, vai vismaz to daļa, uh, būtu jāieguld lidos infrastruktūras izbūvē, lai samazinātu sastrēgumus. Tad, ja šādi sastrēgumi ir piemēram Milānas lidostā, tas palīdzētu pasažieriem, jo tas samazinātu lidostas nodokli un arī tas samazinātu nepieciešamību investēt gan publiskajiem, gan privātiem partneriem. Paldies! Paldies! Ir diezgan grūti ierobežot eh, deputātu izteikšanās laiku, tāpēc cenšos ierunāt runātāju eh, laiku. Bet, Ugjas kungs, vai jums būtu vēl kas piebilstams? Jūs varat provizorisku komentāru jau tagad eh, izteikt un varat arī izmantot visas atvēlētas 5 minūtes, atkarīgs no jums, cik daudz gribat izteikties. Izteikšos tagad. Šodienas eh, diskusijas ir bijušas ļoti interesantas. Mums laika gan nav daudz, un es nevarēšu reaģēt uz eh, visām domām, ko izteica iepriekšējie runātāji. Tāpēc mēs jau iepriekš noturējām uzklausīšanu, eh, kur piedalījās arī mans kolēģis. Un Līdz ar to visiem runātājiem bija iespēja izteikties arī vairāk. Tāpat tikāmies ar ēnu referentiem, lai apsvērtu situāciju. Manuprāt, varu konstatēt, ka šobrīd esam izpētes posmā. Ņemot vērā iegūto informāciju, jau varam izdarīt zināmas secinājumus. Eh, par atvērtajām debesīm. Jau ir eh, nolīgums un runājam arī par sekundāro tirgu. Eh, un visi runātāji ir vienisprāts, ka ir nepieciešama lielāka pārredzamība. Tāpat ir nepieciešams, lai koordinatori būtu neatkarīgāki. Tāpat par šo jautājumu runātāji bija lielā mērā vienprātīgi. Pār sekundāro laika nišu tirgu. Ir paredzēts, ka tas palīdzēs uzlabot uh, elastīgumu attiecībā uz uh, laiku sadalījumu un līdz ar to situāciju uzlabotos. Tādēļ to uh, uzlūko kā pozitīvu aspektu. Koordinatori uh, uz to raugās pozitīvi. Bieži vien koordinatori izpilda pavēles, kas nāk no ieinteresētajām pusēm, kas lielā mērā ietekmē viņu rīcības veidu. Mums vajag skaidri nošķirt pienākumus. Jānošķir koordinatori no lidostu iestādēm, no organizācijām, no ieinteresētajām pusēm, un tas, uzskat, palīdzēs situāciju uzlabot par citiem iespējamajiem līdzekļiem, kā uzlabot lidostu jaudas izmantošanu. Te man prātā nāk uh, robeža vērtība uh, attiecībā uz laika nišām, ko varētu pacelt līdz 25%. Un savukārt izmaiņa no 5 uz 10% eh, attiecībā uz eh, ziemas un at līdz 15% vasaras sezonās eh, šķiet, ka par to gan vienprātības nav. Ir iepriekš jau iezīmējušās intereses no dažādām pusēm. Ja, piemēram, līdzsabiedrības, kas pārstāv kādu vienu valsti, attīsta paši savus maršrutus, tām ir jāvienojas ar citu valstu līdzsabiedrībām. Šādi panāktās vienošanās ir ļāvušas kļūt mums eh, uzlabot konkrētspēju starptautiskā līmenī. Tas ir izējas punkts. Bet ir jautājums, kam e, pienākas e, laika nišas, vai e, par tām lēmums var pieņemt valsts, lidosta vai Eiropas Savienība. Šis jautājums nav īsti skaidrs. Tas ir jāatrisina. Mums ir jāparaugās uz juridiskiem aspektiem, runājot par laika nišām. un mēs nedrīkstam raudzīties uz esošo situāciju vien. Centīšos iekļauties man atvēlētajā eh, laikā un ķerties klāt eh, jautājumam, ko darīt tagad. Kāds norādīja, ka līdz 30. gadam eh, dubultosies gaisa pārvadājumu skaits. To mums jāuzlūko kā iespēju um, ekonomiskai izaugsmai un jaunu darbu vietu radīšanai. 60 tūkstoši jaunu darba vietu tika piesauktas, un eh, esošajā ekonomiskās krīzes eh, laikā tā ir lieliska iespēja visiem. Mums ir jāpanāk pareizais eh, līdzsvars, tas ir izaicinājums, ko nedrīkstam ignorēt. Ja mēs neatradīsim risinājumus, tad tos atradīs kāds cits sev par labu. Mums ir jāpanāk ekonomiski izaugsme Eiropā, tā ir mūsu atbildība. Ja mēs nerīkosimies, tad lēmums pieņems citi un tad savu gribu uzspiedīs mums. Mums bieži vien norāda, ka ir labāk jārūpēs par vidi. Un ja raugāmies uz, eh, piemēram, uz Frankfurtas eh, tiesu uz, un vietējām tiesām kopumā, tad ir, tā ir lēmusi, ka ir jāmazina eh, naktī notiekošo lidojumu skaits. Eh, šādi lēmumi ietekmē arī eh, izmaiņas sistēmā. Mums ir jāuzlabo esošie tiesību akti, lai tāpat laikā arī nekaitētu tirgus brīvumam. Visbeidzot, neliels piemērs. Itālijas pārvadājumu Tātad um, ties ir, ir lēmuši, ka visām uzņēmumiem, kam ir paredzēti īpaši izņēmumi, tie varēja turpināt tos izmaksāt, kamēr uh, uh Eiropas Savienības pretkorporāciju uh, atbildīgā iestāde norādīja, ka ir jāatsakās no šāda nosacījuma. Ar to es gribu uzsvērt, ka, ja mēs e, nerīkosimies, rīkosies citi, Eiropas parlamentam ir jārīkojas un jāpanāk pareizais līdzsvars. Šobrīd pastāv pārāk daudz deleģēto aktu piedāvātajā komisijas priekšlikumā. Un mums ir jācenšas panākt līdzsvars. Lielas paldies! Ir pieteikušies pieci e, runātāji. Un tagad uh, gandrīz varu slēgt eh, runātāju sarakstu, bet tiešām katram atvēl tikai vienu minūti, Fedanza kungs. Uh, paldies, priekšsādātāji! Es neizteikšos gari. Cerams, ka varēšu eh, plašāk par to izteikties vēlāk, bet tēt jautājumi viesiem. Pirmkārt, jautājums par eh, nišu eh, kopām. Un te es īpaši vēršos pie Kona kunga. No viņa prezentācijas sapratu, ka operatori saskaras ar problēmām jaunajā nišu atvēlēšanas sistēmā. Sakiet, eh, Kāna kungs, vai jūs varētu lūdzu nedaudz vairāk eh, pakomentēt, eh, kas notiek ar jaunajām interesētajām pusēm, kas grib iesaistīties nišu tirgu? Ņemot vērā, ka jau ir ļoti grūti pierādīt, ka līdz šim nišas būtu veiksmīgi izmantotas. Tā ir papildus problēma jauniem uzņēmumiem, kas grib šai sektorā iesaistīties. Tālāk, eh, Fulksa kungs eh, par eh, rezervācijas maksām un soda naudām. Uzskatu, ka mums vajadzētu vairāk domāt par soda naudām, nevis par rezervācijas maksu. Iespējams, risinājums būtu piemērot sodus Eh, saskaņā ar dalību valstu lēmumiem un izmantot iegūto naudu, lai uzlabotu lidostu infrastruktūras. Tā vietā, lai eh, nodotu šos līdzekļus pārvaldītājiem. Mani ļoti interesēja arī Barončī kunga teiktais par sekundāro eh, pārdošanu, ka laika nišas sekundāri pārdot nevajadzētu. Tomēr, ja jaudu nespēsim uzlabot, tad mums ir jāuzlabo infrastruktūru, šo domu vajadzētu apsvērt. Tāds Solīkungs, arī jums viena minūte. Prieksēdētāji. Gribu pastāstīt, kā ir iPad aplikācija Radars 24, kas informē par esošo gaisa satiksmi attiecīgajā brīdī visā pasaulē. Uh, pirmo eh, reizi izmantojot šo aplikāciju, jums jāsmaksā viens eiro, un jūs eh, jūtaties ļoti aizkaitināts, konstatējot, cik eh, intensīva ir gaisa satiksme Eiropā. Ir jāapzinās, ka pēc 10-20 gadiem satiksme vēl vairāk palielināsies, un mums ir jā, tēt jādomā, kā situāciju uzlabot. Šī pakotne un es te runāju sociālistu un demokrātu vārdā, mēs uzskatām, kā parlamentām ir jāpanāk šīs pakotnes apstiprināšana. Tas ir izšķiroši svarīgi Eiropas pilsoņu drošības labā. Par uh, šo uh, sekundāro tirgošanos piekrītam, par problēmu ar koordinatoriem piekrītam. Mēs gribam, lai referenti turpina strādāt pie šiem jautājumiem. Uh, Eh, priekšstādātāja kungs, es tūlīt jau beigšu, ļaujiet man vēl eh, pabeigt šo vienu domu. Ir Eiropas Savienības eh, tiesība akti, ko arī citi varētu izmantot. Kāna kungs arī ārpus Eiropas tos varētu izmantot. Gaisa satiksme. Te mēs šobrīd koncentrējamies tieši uz Eiropu, bet ir jārīkojas arī citiem. Arī citiem ir jāmaina uzvedība. Tikai tā mēs nonāksim pie visā pasaulē izmantojumiem standartiem un e, Eiropa būs tiešām rīkojasies veiksmīgi. Maisteres kundze. Jā, paldies. Tagad e, paraudzīsimies no citas skatu punkta. Jautājums nav tikai par Um, kaitinošajām lidostām un lidsabiedrībām. Uh, Mums ir jārod risinājumi. Par uh, šīm 10 vai 15 nedēļām mēs varētu norādīt, ka 10 nedēļas varbūt saistīts ar 80-20 principu. Tas būtu ļoti saprātīgi, jo 85-15 ir grūti panākt. O, jūs izteicāties ļoti uh, kodolīgi. Paldies par to, Fosteras kundze tēt. Paldies, priekšsēdētāji. Es gan jūs tik ļoti neiepriecināšu uh, ar īsumu. Uh, kāds norādītājs norādīja, ka mums vajag vairāk skrejceļu, un po populā tas noteikti nav. Mums ir E, jārīkojas ar esošiem faktiem. Komisijas priekšlikums par 85-15 e, porciju, es piekrītu runātājiem, ka e, tas diez vai uzlabos jaudu vai risinās problēmas. Par sekundāro tirgošanos es atbalstu domu, ka ja dalībvalsts gribētu tā rīkoties, tad es neiebilst pret to. 90% nišu atdot par brīvu par eh, šo eh, sēriju garumu to ne, neaplūkošu, bet eh, galvenais jautājums ir par koordinatoriem. Koordinatori dara to, kas viņiem jādara. Ne visās lidostās ir problēmas, bet acīm redzot atsevišķās lidostās problēmas ir. Un tur tās arī jārisina. Par pārkāpumiem par nišu negodīgu izmantošanu neuzskata, ka tas būtu izplatīts fenomens, te koordinatoriem jārīkojas, problēmas ir iespējams risināt, un tad arī mēs virzīsimies priekšu. Paldies! Paldies, Lehtenbergers kundze! Es izteikšos itāļu valodā, un tad varbūt jūs man eh, atvēlēsiet eh, garāku laiku, lai varētu izteikties, jo parasti šķiet, ka itāļi eh, var izteikties ilgāk. Nē, tomēr vācu valodā. Manuprāt, Uģis kungs jau uh, uzdeva ļoti svarīgu jautājumu. Kam pieder nišas? Kam šaubu gadījumā tiek dota iespēja uh, at, uzsākt, piemēram, um, izsoli, lai uh, šīs nišas pārdotu? Ar to es gribētu uzdot jautājumu pēdējiem runātājiem. Ja tiktu uzsākt tirzniecība, sakiet, vai tas būtu reāls risinājums? Ja jā, tad kas varētu tirsniecību veikt? Kā tas darbotos? Iepriekšējā uzklausīšanā piedalījās eh, eksperts no Itālijas, kas detalizēti aplūkoja šo jautājumu, bet kopumā finanšu tirgi ir atkarīgi no tirgošanās eh, ar lietām, kuras eh, neviens nevar tātad reāli turēt, bet paldies. Koh kungs ir atteicies no sev atvēlētā laika, tāpēc pēdējiem runātājiem 30 sekundes tiek. Liels paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi. Groša kungs saka, jautājums par Eh, līdzsabiedrībām. Ja man ir niša Hītruvā, viss ir rezervēts, sakiet, vai es zaudētu savu nišu, ja neizmantot to Frankfurtē? Ja, vai man vajadzētu tad eh, izmantot pusaizpildīt eh, lidmašīnu vai atteikties? Groškungs, tiešām paldies, ka izteicāties tik īsi, un šķiet, ka tagad pāris minūtes varēs atbildēt. Mūsu runātājs Smita Koties, jums ir iespēja atbildēt. Šķiet, ka nē. Tad uh, Foksa, Fulksa kungs, divas minūtes jums. Gribu atbildēt Fidanza kunga uzdotajam jautājumam. Ir starpības starp uh, soda sankcijām un uh, rezervācijas maksām. Dažās valstīs ir efektīvas uh, sankciju sistēma, piemēram, Spānija un apvienotā karaliste. Un galvenie ieguvumi ir reaģēt uz divām problēmām. Pirmkārt, neuzskatām, ka nišu rezervācijas sistēma būtu sankcija. Tas drīzāk būtu stimuls līdzsabiedrībām atgriezt e, nišas, e, e, kā pieejamas nišas līdz noteiktam laika brīdim. Eh, jata eh, vadlīnijās jau ir aprakstīts, kā rīkoties šai ziņā, lai nišas varētu efektīvi piešķirt lic, citām līdzsabiedrībām. Ja līdzsabiedrības eh, grib izmantot veiksmīgi šīs nišas, tām tās jāsaņem gana laicīgi. Ja mm, pēc ja tikai nedēļu atvēlat laiku izlemt par nišu, tad jums ļoti palaimēsies, ja kāda līdzsabiedrība vispār to gribēs izmantot. Tas nav veids, kā eh, lidostām eh, iegūt ienākumus. Šādā veidā iegūtā nauda nonāktu uh, līdzsabiedrībās, izmantojot vienkāršu maksu iekasēšanas sistēmu, uh, kas būtu uh, pr procenti no lidostas maksām. Tiktu izmantot esošā sistēma lidostu maksu mehānisms. Pagaidām viss. Paldies, Kāna kungs, divas minūtes. Uh, Man jāatvainojas kolēģiem, es šeit pārstāvu arī JATA, eh, eh, JRA un JATA. Tā kā nepastāvu, nepārstāvu savu eh, vienu organizāciju vienu. Bet centīšos būt cik godīgs, cik vien var. Fidanza kungs par jauniem ienācējiem jautājums ir, kā uz to paraudzīties, jo, ja raugāmies uz lidostām ar ierobežot nišu skaitu, ja raugāties uz kravas pārvadājumu tirgu, uz zemo izmaksu pārvadātājiem, kontinentāliem, eh, ārpus Eiropas pārvadātājiem, konstatēsiet, ka daudz ir piekļuvuši Eiropas jaudai pat eh, lidostās ar ierobežotām nišām. Tā kā līdz 20. gadam Eh, nebūs eh, obligāti visos gadījumos piekļuvuši tirgumu viegli. Ir atsevišķas eh, lidosts Eiropā, kurās ir grūti iekļūt, bet kopumā tirgus nav cietis ar esošās sistēmas ieviešanu. Sas Hulis kungam atbildot, uh, Eh, jā, iespējams taisnība. Manuprāt, tā ir vispasaules sistēma, kas darbojasies jau desmit gadus ilgi veiksmīgi. To visi pieņem un, manuprāt, vajadzētu Eiropai ļoti uzmanīgi rīkoties, attīstot kaut ko uh, reģionālā līmenī uh, un tad cerot, ka visa pārējā pasaule tam sekos. Es neesmu īsti pārliecināts, ka realitātē tas tiešām tā darbosies, tāpēc es aicinātu jums uh, nopietni pārdomāt pirms rīkoties. Groškungs, vai uh, es lidinātu arī pustukšu lidmašīnu? Nu, varbūt, bet es nevaru runāt līdzsabiedrību vārdā. Uh, Ja jā, tad es izteikšos vēlāk par nišu priekšlikumu. Uzskatu, ka mums ļoti eh, rūpīgi ir eh, jādomā par to, kā mēs izstrādājam stimulus. Mums nevajadzētu tos padarīt stiprāks, kā jau šobrīd. Iespējams, ka man atbild bija nu ļoti diplomātiski, bet pagaidām nevar teikt neko vairāk. Paldies, Metjūs kungs, divas minūtes. Paldies! Gribu vēlreiz apstiprināt, ka nišu regula ir bijusi veiksmīga gan eh, līdzsabiedrībām, kas grib eh, izaugt eh, Eiropā, arī ļoti noslūgotās lidostās esam no tā guvuši labumu, un līdzīgi kā iepriekšējo gadu esošā sistēma, tas ir jāuzlabo, un tāpēc kopumā mēs atbalstīju domu, ka regulu vajadzētu uzlabot, izmainīt un piemērot 21. gadsimtam. EasyJet varēja augt izmantojot iepriekšējo regulu, bet eh, situācija mainās un, lai mēs varētu turpināt izaugsmi, mums ir vajag arī jaunu modernu regulu. Mums ir arī eh, daudz ko zaudēt, eh, raugoties uz jaunajām izmainītajām robežvērtībām regulā. Tiklīdz kļūs vieglāk jaunām līdzsabiedrībām ienākt tirgu, tad mums būs grūtāk paturēt sev atvēlētās nišas, bet esam gatavi uzņemties šādus riskus, godīgas konkurences visiem labā. Baronī, bar... Paldies, tagad dodu vārdu Baroniča kungam. Izteikšos īsi, es tikai gribētu reaģēt uz Lichtenbergers uh, kundzes teikto. Es gribu atgādināt, ka jūsu vadošajā lomā ETS, viens no priekšlikumiem, par kuru jūs balsojāt, bija, lai pārliecinātos par to, lai emisiju tirzniecības schēmas daļa ienākumu tiktu atvēlēta infrastruktūras uh, attīstībai. Kādēļ mēs nevarētu rīkoties arī tāpat šādā gadījumā? Mēs nesaņēmām atbildus jautājumiem, kam tad pieder laika nišas un tika runāts arī par desmit nedēļām, piecu nedēļu vietā. Mums ir dažādi viedokļi par laika nišām. Man ir pieci dažādi viedokļi. Tā kā 30 sekundes. Kam pieder uh, laika nišas? Un kā tad ir ar šīm desmit nedēļām un piecām nedēļām? Tātad vispirms uh, runājot par laika nišām, no ekonomiskā viedokļa līdz sabiedrības uh, gūst ieņēmumus no laika nišām un arī pārdodot laika nišas. Tas ir tas, kas notiek tagad. Iespējams, ka juridiski nevajag definēt to, ka līdz sabiedrībām pieder šīs laika nišas. Tā tad desmit nedēļas, 15 nedēļu vietā, protams, ka šim jautājumam mēs varētu pievērsties. Es to negribu pārāk uzsvērt. Nu, Es domāju, ka nevajadzētu koncentrēties uz uh, daļu sezonas, un es domāju, ka desmit nedēļas būtu vairāk piemērotas vasarai nekā 15. Un tagad es gribu atbildēt uz jautājumu par laika nišu īpašnieku. Es piekrītu Smita kungam, bet no politiskā viedokļa atbildi tāda, ka Jums, likumdevējiem, pieder laika nišas, un jūs nosakāt noteikumus, kas attiec uz laika nišu piešķiršanu. Un šī, šīs ir ļoti svarīgas pilnvaras, un ceru, ka jūs tās pareizi e, izmantosim. Tas nozīmē, ka parlaments varētu arī iegūt uh, naudiņu šajā sakarā. Un tagad mēs eh, pievēršamies eh, jautājumu par apkalpošanu uz zemes. Un tagad paneļa diskusijas dalībnieki ir Dimitrija de Burdanvil, Anna Kolmas un Karlos Navas Garcia. Es gribētu atgādināt eh, deputātiem, ka šajā priekšlikumā ir arī vairākas daļas, kuras tiek izskatīts arī nodarbinātības komitejā. Runājot par sociāliem nosacījumiem un darba apstākļiem, tas viss attiec uz nodarbinātības komiteju. Vispirms došu vārdu Dimitri de Burnovilu kungam. Tā tad piekļuve atkal mūsu vienīgajam klēpjdatoram. Vai esam gatavi? Tā tad Deburna Vilkungam piecas minūtes. Paldies, priekšstādētāji! Es nerunāšu par galvenajiem mērķiem un priekšlikuma galvenajiem elementiem. Es domāju, ka jūs ļoti labi to visu zināt. Es pieturēšos pie jautājuma, kas tika uzdots pirms šīs prezentācijas sagatavošanas. Un, kāds, un vai šis uh, komisijas priekšlikums uzlabos uh, Uh, daudzus uh, aspektus apkalpošanai uz zemes lidostās. Un man atbildi ir jā, protams, ņemot vērā daudzus tehniskos uh, apsvērumus. Es esmu jurists. Un šeit es neuzstājos kādas konkrētas nozares vārdā, ne līdz sabiedrību, mm, ne lidostu un tā tālāk. Jūs jau droši vien esat uh, pamanījuši, ka apkalpošana uz zemes mazās lidostās nav regulēta. Lidostas, kurās ir mazāk kā 2000, 2 miljoni iedzīvotāju un krāva mazāk kā 50 tūkstoši tontas. Nu, protams, izņemot arī aviācijas drošības noteikumus, Tas nozīmē, ka tas viss nav īsti regulēts, lai izvēlētos arī apkalpošanu uz zemes, un tad jums ir jāievēro konkurences noteikumi, kas ir iekļauti pamatlīgumā. Runājot par efektivitāti, es gribētu teikt, ka apstiprināšanas process un finanšu noteikumi, kas jāievēro tāpat kā saistībā ar līdzsabiedrībām, ka tās piesakās uh, licencei, tad tas viss rada uh, Uh, administratīvu un finanšu slogu jaunpienācējiem un, protams, arī nacionālām aviācijas iestādēm, it īpaši runājot par to, tām, kuras uh, neizdod uh, apstiprinājums apkalpošanai uz zemes Eiropā un apstiprinājuma ierobežošana uz pieciem gadiem ir diezgan pārsteidzoša šāds ierobežojums eh, nepastāv saistībā ar līdzsabiedrībām, bet otrkārt jūs varat uzdot jautājumu, kāpēc apstiprinājums ir ierobežots laikā, ņemot vērā to, ka apkalpošanu uz zemes sniedzējus pāraudzīs nacionālās iestādes, kurām ir jāizdod apstiprinājumi. Jūs, protams, esat pamanījuši, ka pastāva neatbilstības pieejai apkalpošanai uz zemes, runājot par uh, pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem. Pakalpojumu sniedzēji piedalās konkursā. Runājot par konkursiem, jāsaka, ka kriteriji ir saistīti ar darba spēku un iekārtām, un tie varbūt nav īsti advekāt, adekvāti saistībā ar jaunpienācējiem kas arī paļaujās uz esošajiem pakalpojumu sniedzējiem un iekārtām. Un tālāk es gribu pieteikt, ka konkursa procesu varētu organizēt labāk un ātrāk arī administratīvā līmenī, lai izvairītos no juridiskām barjerām attiecībā uz jaunpienācējiem. Es gribu minēt arī Briseles lidostu, kur uh, tiesisku procesu sakarā apkalpošana uz zemes ir apturēta. Runājot par kvalitāti, ir jārunā arī par kvalitātes standartiem, kas varētu ierobežot apkalpošanu uz zemes sniedzējus. Un, protams, ka šādi pakalpojums sniedzēji varētu arī konkurēt savā starpā. Uh, kvalitātes standarti ir jāņem vērā lidostu lietotājiem un lidsabiedrībām, ne tikai apkalpošanai uz zemes pakalpojumu sniedzējiem. Ir jāpalielina uh, arī lidsabiedrība, uzticība lidsabiedrībai. Apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzēji sadarbojas ar apdrošinātājiem šeit ir jārunā arī par uh, standarta līgumiem apkalpošanai uz zemes. Tālāk drošības jautājums. Šeit mēs varam sasaistīt uh, apstiprināšanu apkalpošanai uz zemes un arī par avio drošības noteikumiem. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka efektivitāte un dalībvalstu darba likumi nosaka to, ka dalībvalstis regulē apkalpošanas uz zemes cenas monopola gadījumā. Apkalpošanai uz zemes ir jābūt uh, nepārtrauktai. Un visbeidzot, lidostu definīcija nedrīkst arī samazināt apkalpošanu uz zemes. Šeit mēs varam runāt arī par šķērs subsīdijām Un te mēs varētu runāt arī par citām definīcijām, kuras varētu būt precīzākas. Paldies par uzmanību! Tagad dodu vārdu Anai Kolmas no Civilās aviācijas biroja Polijā. Anna, 5 minūtes lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Paldies, ka uzaicinājāt mani. Es izteikšos poļu valodā. Es gribu izteikt uh, mūsu viedokli par šīs regulas projektu. Es runāšu arī par iestādi, kas būs atbildīga par jaunās regulas īstenošanu nākotnē balstoties uz juridisko ietvaru, kāds ir spēkā mūsu valstī. Eiropas komisijas regulas projekts paredz labāk izmantot jaudu Eiropā un konkrēti dažādās dalību valstīs. Apkalpošanai uz zemes ir jābūt kvalitatīvākai tas arī palielinās jaudu aviācijas tirgū. Jaunā obligātā sistēma attiecībā uz licencēm visām struktūrām, kas darbojas apkalpošanā uz zemes jomā, nozīmē, ka uzņēmumi, kas vēlas ienākt šajā tirgū, tiem vajadzēs licences un ievērot dažādas kritērijas, piemēram, finanšu kritērijas un arī uz reputāciju balstītus, balstīts izvērtējumus. Protams, ka pie šiem kritērijiem vēl ir jāpiestrādā, jo pastāv iespējas dažādai interpretācijai. Runājot par savstarpējās eh, atzīšanas aspektu licencēm Eiropā, jāsaka, ka šai sistēmai ir jābūt eh, uzņēmumiem draudzīgām. Bet tai pašā laikā jāsaka, ka licenču jautājums vēl ir jāuzlabo, jo pastāv zināma nenoteiktība par to, kā ir jāizdod licences. Regulas projektā ir iekļauti vairāki noteikumi, kas ir uzlaboti. Pašlaik pastāv vispārējais princips par apakšlīgumu slēgšanu Un šiem uzņēmumiem vajadzēs uh, sniegt tādus pašus pakalpojumus kā tiem uzņēmumiem, kas sniedz apkalpošanu uz zemes. Protams, ka ir jāņem vērā arī citi spēlētāji, kas darbojas apkalpošanā uz zemes. Ir svarīgi zināt, kā apkalpošanai uz zemes šie aģenti darbojas. konkrēti jautājumi būtu jāregulē daudz stiprāk, stingrāk. Dalībvalstīm vajadzētu regulēt eh, cenas monopola gadījumā. Varētu sastādīt arī centralizētas infrastruktūras sarakstu un varētu uzlikt arī maksu par infrastruktūras izmantošanu. No otras puses tas nozīmē, ka būs vairāk birokrātijas gan saistībā ar regulātoru, gan lidostām. Mēs uzdodam šau jautājumu, vai šo jautājumu nevajadzētu atstāt ieinteresēto pušu ziņā, kurām būtu rīcības brīvība panākt vienošanos savā starpā. Komisija ir vērsusi mūsu uzmanību arī uz jautājumu par jaunu uzņēmumu struktūru izveidi. Regulas uh, projektā ir runāts arī par grāmatvedības uh, norobežošanu no jauniem uzņēmuma standartiem. Ir jāizveido arī jaunie standarti, kuri jāizstrādā ieinteresētajām pusēm. Un noslēgumā gribu teikt, ka Eiropas komisijas noteiktie mērķi ir labi, tie ir um, attaisnoti, attaisnojami, un mēs redzam, kā satiksme palielināsies nākamajos gados. Bet vairāk uzmanības vajadzētu vērst uz līdzekļiem un metodēm, ar kādiem mērķus sasniegt. Vajadzētu atcerēties to, ka birokrātija jāsamazina. Paldies! Tagad vārds Karlosam Navas Karsī kungam no Lidostas pakalpojuma asociācijas Eiropas nodaļas. 5 minūtes lūdzu. Paldies par uzaicinājumu šeit ierasties. Es pārstāvu uh, lielāko asociāciju apkalpošanā uz zemes nozarē. Mēs esam neatkarīgi, jo mūs nekontrolē ne līdzsabiedrības, ne lidostas. Asociācijas galvenais mērķis ir paplašināt tirgus iespējas, nodrošinot vienāds konkurences noteikumus. M mēs varam dot ieguldījumu arī pašreizējā apkalpošanā uz zemes direktīvai. Direktīva ir ieviesusi mazākas cenas un labāku kvalitāti. Un tagad eh, daž, daži komentāri. Vispirms, runājot par eh, lidostas eh, pakotni, mēs iebilstam, ka tas viss jāregulē vienā pakotnē. Mūsuprāt, apkalpošanai uz zemes regulas līdzsvars ir jāsaskaņo ar pārējo pakotni. Pašlaik tas tā nav. Saskaņā ar komisiju izmaksas, kas ir saistītas ar apkalpošanu uz zemes, ir 5 līdz 12% no līdzsabiedrības darbības eh, izmaksām. Eh, te mēs varam runāt par 3 līdz 6 procentiem. Tas nozīmē, ka eh, līdzsabiedrību biļešu cenas palielināsies. Šeit mums ir jāņem vērā arī dažādi citi aspekti par personālu. 70% izmaksu rada problēmas uz zemes, bet problēmas uz zemes nedom, nenozīmē e, reisu e, novēlošanos. Apkalpošana uz zemes ir atbildīga par 5% aizkavējumu. Apkalpošana uz zemes, ko veids pašas e, līdzsabiedrības. Šī uh, definīcija ir um, ierobežojoša šodien gandrīz katra līdzsaviedrība ir iesaistīta aliansē. Un tālāk runājot par neierobežotām apkalpošanu zemes, ko veids pašas uh, līdzsaviedrības, kuras veids pašpakalpojumus. Šis uh, noteikums uh, nav liederīgs jo ir jāveic attiecīgs uh, ietekmes izvērtējums. Līdz ar to noteikums nav saprotams. Tas var novest pie neskaidrībām tirgū. Mēs arī lūdzam, lai pašreizējā prakse, lai ienāktu tirgū, uh, būtu mainīta lidostu koordinē šo lomu. Mums ir ļoti vienkārša pieeja. Mēs, protams, saprotam komisijas mērķus, bet mēs uzskatām, ka ir jānošķir tas, ka lidosta ir arī aktīva kā apkalpošanai uz zemes pakalpojumu sniegšanā. Mēs uh, uzskatām, ka neatkarīgai pāraudzības iestādei ir jāiesaistās šajā jomā, lai nodrošinātu vienādus spēles noteikumus. Mēs negribām, lai konkurentiem būtu iespēja mūs, iejaukties mūsu darbā. Tālāk runājot par komisijas priekšlikumu, jāsaka, ka padoma ir pret šo priekšlikumu. Šeit tiek runāts par vispārējo kontroli, un ir jānorobežo arī konti un jāievieš cita sistēma, jo pašreizējā labi nedarbojas. Mūsu kolēģis Juris jau runāja par situāciju lidostās un piedalīšanu konkursos. Te es runāju par diskrimināciju, kurai komisija nav pievērsusies apkalpošanai zemes pakalpojums sniedzēji. Gandrīz visi var piekrist, ka lidostās, kurās ir vairāk kā miljons pasažieru, jāsaka, ka šeit tiek runāts par uh, patiesiem skaitļiem. Darbinieku pārvietošana. Šī ir diezgan liela iespēja, bet ir jāņem vērā arī svarīgi noteikumi. Te ir jārunā par visiem, kas sniedz uh, apkalpošanu uz zemes, un jāņem vērā arī uzņēmuma iespēja pašai organizēt savu darbu. Mēs uh, piekrītam ECOSOC arī saistībā ar vienlīdzīgām tiesībām. Tas varētu nozīmēt, ka neatkarīgām, nerekadīgiem uzņēmumiem ir jāpērk arī biļetes. Darbinieku pārvietošanas mehānisms radīs arī papildu izmaksas nākotnē. Tālāk konkursa noteikumi. Uh, atbalstām arī lidost lietotāju komitejas eh, lomas eh, ierobežošanu, lai izvairītos no interešu uh, konflikta. Pateicamies komisijai par konkursu noteikumu paskaidrojumiem. Paldies! Paldies Garsīs kungam! Zesādas kungs, jums arī ir iespēja izteikties 5 minūšu garumā. Paldies, priekšstādātāji! Bardzo chciałbym podziękować ekspertom za ich. E, Priekšsēdētāji, gribētu pateikties visiem ekspertiem par ārkārtīgi interesantajām prezentācijām. Lidostas e, apkalpotāju ārotbiedrības, aviosabiedrības, dažādās dalību valstis. Visi šie, viss šīs struktūras atšķirīgi skatās uz to, kā vajadzētu harmonizēt dažādas jomas. Un tādēļ šajā jautājumā ļoti grūti būt par referentu, jo man it kā jāsamierina visi šie dažādie viedokļi un skatījumi. Eiropā ir daudz un dažādas lidostas, ir tādi uh, apkalpotāju zemes, kas ir atkarīgi no lidostām un ir arī neatkarīgi uzņēmumi. Sektors kopumā nodarbina vairāk nekā 100 tūkstoši darbinieku. Es augstu vērtēju Eiropas komisijas centienus izstrādāt šos dokumentus. Manuprāt, ļoti svarīgi ir ievērot komisijas vispārējo priekšlikumu virzību, kas vērsts uz liberalizāciju un decentralizāciju. Mums ir jāveido šī sektora nākotne Eiropā. Tas viss izraisa vienu lielu jautājumu. Vai Eiropas komisijas idejas ir pareizi iekļautas dokumentu projektā, kas ir mūsu priekšā? Par liberalizāciju. Apkalpojošā uzņēmuma konkursa un izvēles procedūru, kāda ir piedāvāta, vai tā ir pietiekami pārskatāma? Domājams, liberalizācijai būtu jānozīmē brīvas iespējas izvēlēties labāko pakalpojumu sniedzēju, vai arī brīvi izvēli pārtraukt pirkt kāda pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus. Šeit man ir pašam savas domas. Vai liberalizēta un deregulēta sistēma vispār ir iespējama? Vai tā neradītu ļoti nopietnas problēmas mūsu lidostās? Nu, iedomāsimies tādu situāciju, ka komisija nāktu klajā ar priekšlikumu. Ir brīva pašpakalpojumu sniegšana bez jebkādiem ierobežojumiem. Uh, Lidostās ir kopīga licenšu sistēma, kas pamatojas uz kopīgiem kritērijiem, kas izstrādāta Eiropas līmenī. Tāpat laikā ir arī ļoti caidri, skaidri, caurskatāmi noteikta maksu sistēma infrastruktūras lietošanai. Un spēkā ir pilnīgi brīvas iespējas izvēlēties uzņēmumu, kas sniedz apkalpošanas pakalpojumus uz zemes. Par to būtu atbildīgs lidosts pārvaldnieks, kurš koordinē veidu, kā apkalpošanas firmas sadarbojas ar dažādām citām iestādēm, nu, piemēram, ar drošības spēkiem, īpaši krīzes apstākļos. Vai šāda sistēma ir utopiska? Atbildi ir nē. Tieši tā, citi pasaules tirgi darbojas, nu, piemēram, Japānā ir šāda situācija. Es, starp citu, esmu Japānas delegācijas priekšsēdētājs un zinu, kāda ir sistēma tur. Kas mums būtu jādara? Vai priekšlikuma teksts būtu jānosūta atpakaļ Eiropas komisijai? Šķiet, ka vairums ēnu referentu tieši to vēlētos, bet mums vēl arī otra iespēja mēģināt grozīt šo priekšlikumu. Es esmu par to, lai mēs censtos grozīt un uzlabot tekstu, jo šajā priekšlikumā ir vesela virkni labu priekšlikumu. Piemēram, kopīgie minimālie standarti, kas būtu pieņemami Eiropas līmenī, vai arī daži konkrēti formulējumi un priekšlikumi, kā būtu jāapmāca apkalpojošo firmu darbinieki. Mēs vēlamies būt ambiciozāk un labāk sniegt pakalpojumus mūsu patērētājiem. Paldies! Paldies Zasādas kungam! Man ir ļoti garš saraksts ar deputātiem, kas vēlas uzdot jautājumus. Atgādinu, katrs jautājums drīkst izskanēt tikai minūtes garumā. Pirmais runātājs būs mana kungs no nodarbinātības komitejas. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, tas ir ļoti labi, ka mēs šeit esam sadalījuši atbildības jomu starp transporta komiteju un nodarbinātības komiteju, un tanīpat laikā varēsim sadarboties pie šiem jautājumiem kopā. Gribu uzrunāt Garsies kungu, kurš uzstājās šajā panelī. Jūs teicāt, ka šī regula iet pārāk tālu. Ņemot vērā subsidaritātes principu, vai jums nešķiet, ka jāņem vērā dažādās situācijas dažādās lidostās? Jums, kā lidostas pakalpojums sniedzēja pārstāvim, kas ir pats svarīgākais. Komisija teica, ka divu dienu apmācības esot pietiekams darbiniekiem. Man pieredze gan liecina pretējo. Ja vēlaties kvalificēts pakalpojums, tad nepieciešams garas mācības un liela pieredze. Tālāk par cilvēkiem, kas piereģistrē lidojumiem. To cilvēku skaits aizvien pieaug un dažādās lidostās un dalību valstīs viņu darbs ļoti atšķirs. Paldies! Tā tad tikai vienu minūti drīkst uzdot jautājumu. Fleckensteina kungs ir nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie kolēģi! Pirmkārt, gribu izteikt lielu nožēlu par to, ka šeit nav ieradies neviens no etuk organizācijas strādājošie ir iesaistīti šajos procesos, un tādēļ būtu labi, ja būtu Eiropas ārotbiedrība konfederācijas pārstāvji. Šeit mēs runājam par uh, pienākumu nodalīšanu starp transporta un nodarbinātības komiteju. To var, protams, komentēt pozitīvā veidā. Uh, jo tad mēs varam kvalitatīvāk pētīt šos jautājumus. Taču ir jautājumi, kas attiecas uz uh, apmācību, un tie nav transporta komitejas pārziņā, bet gan nodarbinātības komitejas pārziņā. Garsīs kungs šeit runāja par nodalīšanu. Iespējams, tas nāktu par labu konkurencei. Tā varētu būt laba ietekmas kopējā situācija, taču līdz šim neesam to pieredzējuši. Līdz šim mēs visnotaļ kritiski esam izteikšies par nošķiršanu vai nodalīšanu. Ir kāda lieta, ko mums vajadzētu paturēt prātā šajās debatēs. Tikai tad, ja kaut kas patiešām palīdzēs strādājošajiem un klientiem, tad mums to vajadzētu ieviest. Mēs nevaram vienkārši liberalizēt visu, tāpēc, ka mums tā patīk ideoloģiskiem iemeslu dēļ. Paldies! Nākamais runātājs. Klinskungs, es atbalstu to, ko teica iepriekšējais runātājs. Es uzskatu, ka struktūrālie un sociālie fondi nedrīkst tikt atdalīti viens no otra, mums tie jāskata kopumā. Eiropas komisija pamato savu priekšlikumu uz nepareizu hipotēzi, proti, jo lielāka lidosta, jo vairāk pakalpojumu tai jāpiedāvā. Viss, ko es varu pateikt, kad ierados lielās lidostās kā Heathrow vai citas, tad tur nav trīs vai četri pakalpojumu sniedzēji. Reizēm eh, apkalpošanas zemes veids astoņas vai, astoņi vai deviņi uzņēmumi, un tad viss ir ļoti sarežģīti un pakalpojumu kvalitāte ir sliktāka. Situācija ļoti sarežģīta, ja mēs to salīdzinām ar citu lidostu pieredzi, tad tā nebūtu nav viennozīmīgi labāka, tikai tad, ka ir iesaistīti vairāk uzņēmumu. Tātad, manuprāt, nav nekādas saistības starp to uzņēmumu skaitu, kas piedāvā apkalpošanu uz zemes, un pakalpojumu kvalitāti. Otrakārt, ja gadās kādas kļūmes, tad cilvēks dodas uz atrasto mantu biroju, kas pieder avio sabiedrībai, un nevis apkalpošanas pakalpu mm, firmai. Tas, manuprāt, ir nepareizi. Pēdējais, kam es varu pilnībā piekrist. Uh, Mums vajadzētu uh, nodrošināt to, lai nebūtu dubultās subsidēšanas. Ir jābūt patiesai organizatorisko pienākumu nošķiršanai. Paldies, Lichtenbergers kundze, lūdzu, vienu minūtu un nevairāk. Labi, priekšsēdētāji, paldies. Šajās debatēs šķiet ir daudz ideoloģisku nošu. Man ir jautājums, kāda ir tā papildus vērtība, ko no šī priekšlikuma saņems patērētājs vai lidosta? Pagaidām atbildes uz šiem jautājumiem nav izskanējušas. It kā jo vairāk uzņēmumu piedāvātu pakalpojums, jo labāk to kvalitāti, bet tas praksē nav pierādījies. Ir daudz citu svarīgāku faktoru, kas nosaka pakalpojumu kvalitāti. Un vēl gribu piebilst, Mums nesen bija debats ar komisāru Kalasu. Eh, runājām šīs parlamentārā sasaukuma sākumā. Toreiz transporta komitejas deputāti izteica lielu izbrīnu, ka turpināsies liberalizācijas un privatizācijas procesi. transporta komitejā savulaik nāca atzin, klajā atzinums, kas e, to nosodīja. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, komisijas priekšlikums kopumā labs. E, tā ir vēlme sakārtot šo jomu. Dažādi uzņēmumi snieguši apkalpošanu uz zemes, mm, tas nav nekas jauns Šobrīd ir tikai nelieli avio pārvadātāji, kas veic pašpakalpojumus. Parasti tiek noslēgts līgums ar kādu citu uzņēmumu. Jautājums, ko mēs nolemsim? Ja uzņēmums mēģina slēgt noslēgumu ar kādu citu uzņēmumu, tad tas vispirms analizē pats savu modeli. Uh, Un tad izdara secinājums par to. Es domāju, ka mums ir ļoti grūti šeit noteikt kaut kādus noteikumus, cik lielai jābūt lidostai, cik daudz jābūt apkalpošanas uzņēmumiem un tā tālāk. Nobeigumā vēl gribu vienu domu pateikt no patērētāja viedokļa. Lichtenbergers kundze ļoti pareizi pateica, patērētāji reizēm izsaka bažas par šiem te līgumiem ar apkalpošanas uzņēmumiem. Tad, kad situācija sarežģīsies, tad šie apkalpotāji pazūd un patērētājs vairs nezin, kas viņam palīdzēs. Vajadzētu skaidrāk noteikt attiecības starp pa aviosabiedrību un pakalpojumu sniedzēju viņu līgumslēdzēju pusi. Paldies. Velsas kundze, viena minūte lūdzu. Dankeschön, der Kommissionsvorschlag ist. Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas priekšlikums, manuprāt, jānosūta atpakaļ, jo tas nesasniegs izvirzītos mērķus. Šie te apkalpošanas uh, uzņēmumu uz zemes izdarīs spiedienu, tas neuzlabos nekādu pakalpojumu kvalitāti, ir nepieciešams labāk apmācīt šos cilvēkus, vairāk viņiem maksāt, nepieciešama labāk koordinācija starp tiem uzņēmumiem, kas strādā lidostās, un ir arī plašāki sociālie jautājumi, kas saistās ar šīm tēmām. Zasadas kungam varētu uzdot jautājumu, kāpēc neesat uzaicinājis nevienu arotbiedrību pārstāvu šeit? Tieši viņi varētu jums pastāstīt, kas tieši notiek apkalpošanas uzņēmumos un ko gaida to uh, Eh, darbinieki. Paldies! Nākamais jautātājs. Es gribu uzdot jautājumu prezidijā sēdošiem, saka Gālerkungs. Vai komisija nav sākus no nepareizā izējas punkta, sakot, ka 75% no eh, visas aizkavēšanās ir tikai tāpēc, ka kaut ko nepareiz darījuši apkalpošanas uzņēmumi? Tas ir tā ļoti stipri teikts. Komisijas pārstāvis teica, ka nebūšot sacensību pēc zemākās algas. Liberalizācija iespējams varētu grozīt jūsu skatījumu uz to. Ja esošās licences netiek izmantots, ja operatori tās nevēlas, vai tad tas nepierāda, ka daudzās jomās eh, šī darbība, kas ir paredzēta teorētiski, ekonomiski nav dzīvotspējīga? Garsīs kungs savā prezentācijā, manuprāt, teica, kā minimālajam pasažieru skaitam ir jābūt lielākam. Es šeit domāju par 50 miljoniem. Meisners kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Negribu atkārtot visu to, ko teicu iepriekšējo. Šeit minēšu tikai vienu jautājumu. Kādēļ ir nācis klajā šis priekšlikums? Tādēļ, ka ir nepieciešama lielāka efektivitāte un mazāk aizkavējumu lidostās. Vairākās lidostās ir vairāk nekā viens apkalpojušais uzņēmums. Vai tas ir izraisījis vairāk aizkavēšanās gadījumu, ja mazāk to vajadzētu ņemt par piemēru? Paldies, Koka kungs! Paldies, priekšsēdi! Man ir jautājums Baldvin kungam no Eiropas komisijas. Jūs savā prezentācijā teicāt, ka lidostas varētu izmantot līdz pat trim apkalpošanas pakalpojumiem, vai tas ir obligāti, jeb kā iespēja. Paldies, Pirkerta kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi zinām, ka lidostu pakalpojumu mērķis vai viens no mērķiem ir parūpēties par to, ka pasažieri un viņu bagāža droši nokļūst no punktā A punktā B ka nekas no tā netiek apdraudēts, ir nepieciešami dažādi drošības pasākumi un tā tālāk. Jautājums ir tāds. Mēs vēlamies ieviest izmaiņas lidostās kur ir divi apkalpošie uzņēmumi. Ja tas darbojas labi, tad kāds būs labums, ja mēs viņiem ieteiksim izmantot trīs vai četru uzņēmumu pakalpojumus? Nu, varbūt, ka tiks samazinātas cenas uh, pasažieru pārvietojumam no A uz B punktu. Varbūt ir vēl kāda cita labuma, ko jūs man varat pieminēt. Es tos neredzu. Tālāk lidostas, kas piedāvā vairāk pakalpojumu, rada sev vairāk problēmu. Vai jūs to varat noliegt? Nu, piemēram, Hīsrovā tas tā ir. Vai tad nav tā, ka Hīsrovā ir vairāk problēma nekā tādā lidostā, kur ir uh, neliels uzņēmums, kas sniedz ierobežot pakalpojumu skaitu? Groškungs, lūdzu. Paldies! Neatkārtošu savus jautājumus. Gribu tikai pateikt, ka liberalizācija, ja to sasaista ar algām, būtu labi, ja mēs to varētu ieviest citās jomās, nu, piemēram, transportā kopumā, bet to neesam darījuši. Un tādēļ nedarīsim to arī šeit, atstāsim to subsidaritātes jomā, lai to dara devlība valsts, ja tās vēlas. Atšķirīgais algu līmenis parādās algu grāmatvedībā, Mīnhenē vai jebkurā citā pilsētā tas būtu varbūt pamats tālākam debatēm, vai mēs varam saņemt šīs te algu izdrukas, izdrukas un pēc tam debatēt. Otrakārt, man šķiet, šajā komitejā daudz ir ļoti labi pastrādājuši, bet nodarbinātības komitejā gan šķiet, ka nē. Nu, piemēram, runājot par ceļu satiksmi, mēs šeit esam daudz strādājuši. Jautājums ir tāds, cik ilgi ir nepieciešams apmācīt apkalpošanas uzņēmumu darbiniekus, kas strādā lidostās. Esmu dzirdējis divus priekšlikumus. Uh, šķiet, ka tie kaut kā no, no mm, dziedra gaisa ir no tīra gaisa pagrābti. Paldies, Laiksfrīda kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Divi jautājumi, ko gribētu pieteikt. Pirmais. Manuprāt, šīs tiesība akts, kad tas stāsies spēkā, tas tam būs ļoti ietekmi uz sociālajiem aspektiem. Tādēļ piekrītu tiem, kas teica, ka te vajadzēja uzaicināt arī arotbiedrību pārstāvi. Otrkārt, es zinu ļoti labi kādu ļoti lielu lidostu. Tā atrodas Eiropas Savienības ziemeļrietumos uz salas. Tur ir ieviests viss, ko Eiropas komisija prasa, un nekas no tā nedarbojas. Jautājums ir tāds. Vai, e, ko jūs darītu, ja parlaments norādītu šo priekšlikumu? Paldies, Leftrīt kungam! Es gribētu norādīt, ka apvienotajā karalistē ir arī labāks lidosts nekā tā, ko jūs šeit tagad pieminējāt. Rep... Diezgan uh, esmu pārsteigts, ka uh, šī lidosta ir tik populāra, lai arī nav nemaz tik laba. Uh, aicināt runātājus atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem, un eh, Baldvin kungs, nu, jums nav pienākuma atbildēt, bet jūs, jūs tomēr gribat izteikties, lūdzu, vai jūs varētu uh, iekļauties divās minūtēs katrs, lūdzu, Baldvin kungs. Uh, eh, Burnvel kungs, kāda būtu pievienotā vērtība uh, šaim regulas projektam? Es katrā ziņā redzu, ka kvalitātes standartos, ko komisija varētu uzlikt, uh, apkalpošanas uz zemes uzņēmumiem, kas varētu radīt, um, ģenerēt daudz labāku spēju pasažieriem um, celt prasības pret uh, līdzsabiedrībām un netiešā veidā pret apkalpošanas uz zemes uzņēmumiem. Gadījumā, ja tiek, piemēram, aizkavēta bagāžas nogādāšana no gaisa kuģa uz lidostas izēju kas ir, zināmā veidā, pelēkā zona attiecībā uz juridiskajām iespējām. Varētu šeit piedāvāt risinājumu. Komisija iespējams varētu paplašināt regulas uh, aptvērumu attiecībā uz aizkavēšanās gadījumiem un uh, paredzēt iespējas pasažieriem celt prasības arī šajā jomā. Paldies, Kolmas kundze! Lielas paldies! Es gribēju norādīt, ka e, komisijas regulas e, projektā paredzēta iespēja izmainīties, e, izvēlēties savu apkalpošanas uz zemes uzņēmumu. Tiklīdz tiks izstrādāti tas minimālās prasības, lai garantētu drošību Un tik līdz atrisināts problēmas, kas saistīts ar kvalitāti, tad vajadzētu konstatēt, ka tiek rasta eh, tī ieguvumi. Paldies, eh, vārds Garsiekungam. Paldies! Jautājums par eh, šo eh, regulu, eh, kur tā virzās, tas ir jau, labs jautājums. Iepriekšējos gados esam redzējuši, ka tirgi Eiropā attīstās ar rīt direktīvu ietekmē. Manuprāt, jā, direktīva ir grūti piemērot, to vajadzētu risināt kādā citā veidā. Par apmācību. Uzskatām, ka pamatapmācībai vajag divas nedēļas. Zināšanu atjaunošanas treniņš savukārt varētu notikt nedēļu gadā. Pamata apkalpošanas uz zemes pienākumiem. Runājot par apkalpotāju skaitu. Par to viedokļi atšķiras, taiskaitā mūsu asociācijas iekšienē. Tomēr pamatnostādne ir tāda ka 5 miljoni iespējams būtu pārāk zems skaits. Iespējams, ka nepieciešams veikt vietēju izvērtējumu. Kā zinām, ir lidostas, kurām ir 5-6 miljoni pasažieru, kuru plūsmas ir sezonālas, Un e, tirgu bieži vien e, dominē pašpakalpojumu līdzsabiedrības, un līdz ar to šeit tirgus darbojas citādi kā citviet. Citviet savukārt e, šīs licences netiek izsniegtas. Ir daudzas lidostas, kas pieņem 1,5 vai 2,5 apkalpojošos aģentus, un iespējams būtu pieejams eh, tirgus arī eh, par pusi aģentu vairāk. Nesaskatām nekādu saikni starp kvalitāti un apkalpotāju skaitu. Uzskatu, ka industrijas pārstāvjiem visiem tas ir skaidrs. Kvalitātes standarta ieviešana varētu būt laba doma, bet Jau šobrīd pastāv ļoti strikti noteikumi starp eh, izmantotājiem un pakalpumu nodrošinātājiem, un uzskatu, ka mums vajadzētu šai jomā rīkoties piesardzīgi. Tas arī viss. Baldvina kungs, divas minūtes jums. Lielas paldies! Ļoti interesantas diskusijas. Reaģēšu uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, gribu uzsvērt, ka komisija nav piedāvājusi um, pakotnes izmaiņas ideoloģisku apsvērumu dēļ ceru, ka man būs iespējas eh, vēlāk arī to eh, atgādināt. Mēs nepiedāvājam privatizāciju, tas na, nesakrīt ar līgu. Mēs nepiedāvājam pilnu tirgus atvēršanu. Mēs piedāvājam ierobežot atvēršanu. Un Koha kungs jau atbildēja uz šo jautājumu netiešā veidā. Mēs aicinām, lai lielākās uh, lidostas uh, virs pieciem miljoniem, ka uh, daļēji atver tirgu. Uzskatām, ka tas būtu noderīgi. Tik norādīts, ka e, Mēs sakām, ka 75% aizkavēšanās gadījumu ir saistīts ar e, apkalpošanu uz zemes. Nē, mēs sakām, ka 75% gadījumu aizkavēšanos notiek uz zemes. Tas ir saistīts ar dažādiem iemesliem, un e, mēs nevainojam apkalpotājs vien. Visbeidzot, es gribētu uzdot jautājumu, kāda ir pievienotā vērtība. Nu, un te es gribu atbildēt, ka līdzsabiedrībām ir dota nedaudz lielāka e, izvēle izvēlēties apkalpotājs uz zemes. Ne jau pilnīgi brīva izvēle, bet nedaudz lielāka izvēle. Lidostām tu, savukārt tiek dota iespēja nedaudz vairāk kontrolēt infrastruktūras un apkalpotais. Arī tā nav pilnīgi brīva izvēle. Mēs nedodam viņiem karaļvalsts atslēgas, bet dodam nedaudz lielākas kontrolas iespējas. Apkalpotājiem uz zemes uzskatām, ka dodam viņiem iespējas attīstīt ilgspējīgu attīstību un radīt jaunas darba vietas. Savukārt darbiniekiem, par ko jau esam eh, ar arotbiedrībām daudzkārt runājuši, un tiešām žēl, ka viņu pārstāvi šeit nebija klāt šodien, uzskatām, ka tiek dots eh, juridiskā skaidrība par eh, darbinieku pārnesi. Uzskatām, ka priekšlikums garantēs labākus darba apstākļus, labāku apmācību un iespējams arī stabilākas darba vietas. Visbeidzot, kas arī dzen ir svarīgi, un te es nepiekrītu Deponders kungam, uzskatām, ka pasažieriem tas sniedz labāku kvalitāti, uzlabojot kvalitātes standārts apkalpošanā uz zemes. Paldies! Paldies! Baldvin kungs, arotbiedrības gan jau ieradīsies pie mums, par to varat būt droši. Džesīna, lūdzu, pavisam ātri uz maniem jautājumiem neviens neatbild. Vai, ja ir e, lielāka liberalizācija, ir mazāk aizkavēšanās gadījumu? Jā, tas ir e, jautājums, uz kuru, ja kāds atbildēs, tas vinnēs miljonu. Tas arī kļūst par miljonāru. Nu, mēs jau dzirdējām Laifrīda kunga viedokli par konkrētu lidostu Londonā, un viņa viedoklim pievienojas arī es. Bet uh, var uz to raudzīties arī citādāk. Varētu norādīt, ka Mančesterā ir liberalizēts tirgus, un šķiet, ka tas arī veiksmīgi darbojas. Es gan iespējams trešdien dabūšu ciest par šiem vārdiem, bet neuzskatu, ka mēs varētu uh, precīzi pateikt, vai liberalizēšana darbojas veiksmīgi, vai regulējums uh, vienmēr kaitē tas ir atkarīgs eh, no katras eh, lidostas, no katra gadījuma atsevišķi. Bet eh, dod iespēju Baldvinu kungam atbildēt šo jautājumu. Es gribētu īsumā atbalstīt jūsu viedokli. Situācija ir atkarīga no katras pašas lidostas. Dažos liberalizācija nedarbojas un pretēji citās lidostās tā kā katrs gadījums ir unikāls. Mēs e, uzskatām, ka nelielas liberalizācijas e, palielinājums e, varētu būt veiksmīgs, bet vēl ir jautājums, kuram es atvēlēšu burtiski divas sekundes. Uzskatām, ka šeit regula ir labākā direktīva, mums ir pieredze iepriekš ar direktīvu, kur bija nepieciešams 27 ieviešanas pasākums 27 dalību valstīs, Mums, mums jāsaka, ka nevienmēr uh, ieviešana notika veiksmīgi un saprātīgi. Ja mēs gribam vienots Eiropas uh, eh, likumus, tad uzskatām, ka uh, visam šim sektoram vajadzētu arī labāku ieviešanu. Patiesi vērtīgas diskusijas, paldies par tām, bet tā ķersimies klāt jautājumiem par troksni. Un tēt atkal nomainās. Uh, paneļa e, dalībnieki. Eksperti ir Mišels Adams, kas pārstāv Eiropas līdzsabiedrību asociāciju, Kristēle Damar no ACE, Mārtiņš Kesels no Eiropas Savienība pret uh, līdzsabiedrību radīto kaitīgo ietekmi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 Savukārt tie, kam ir līdz klēpdatori, ieņem vietas pa kreisi. Okay, we ready to go. Visi gatavi? Tagad pirmais eksperts Mikēls Adams pārstāvot Eiropas Līdzsabiedrību asociāciju. Jums 5 minūtes. Priekšsēdētāja kungs, Eh, godātie deputāti, dāmas un kungi. Es paldies par man doto iespēju paust Eiropas līdzsabiedrību viedokli par komisijas priekšlikumu. Uh, Es jūs raudzīšos uz starptautiskās politikas eh, viedokli un pirmkārt paudīšu mūsu iespējamos kritiku, pirms paudīšu atbalstu. Šai regulā eh, mugurkaulu attīstīs, eh, jūs, ANO aģentūra. Kad starptautiskā Eh, sabiedrība 44. gadā izstrādāja standarts, centās eh, garantēt drošību, efektivitāti gaisa pārvadājumos un arī eh, mazināt ietekmi uz vidi. Iemesls, kādēļ valstis piekrita dot IKO pilnvaras, ir tas, lai panāktu lielāku eh, vienotību standartu un procedūru ieviešanā, jo apzinās, ka tā ir nepieciešamība eh, sektorā, kas ir pēc būtības starptautisks. Starptautiski standarti eh, vieni paši vien nedarbojas. Ir jāpanāk harmonizācijas līmenis pietiekoši augstā veidā. Un ir tie jāievēro visur. Francijas pilota licencei jābūt, jādarbojas arī citur. Bez šāda regulējuma starptautiskie gaisa pārdēm nebūtu iespējami, vismaz ne, garantējot esošo drošības līmeni, kāds šobrīd ir. Mēs nevaram atbalstīt eh, priekšlikumu, ja tas aicina izsk pamazām eh, izskaust eh, tādu lidmašīnu lietošanu, kas ir pilnībā darboties spējīgs. Standarti tiek noteikts ar IKO, un tas nevien, priekšlikums nevien radītu grūtības mūsu darbībā, bet radīt šķēršus arī starptautiskai gaisa satiksmei. Turpretim vairāk citu priešlikumu elementi šķiet, ka uzsver Eiropas mm, e, valstu apņemšanās un e, izstrādā ietvaru trokšņa e, ap, līmeņa apkarošanai Eiropas lidostās. Priekšlikuma svarīgs aspekts ir tas, ka eh, tās liek pašvaldībām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, kur visi iespējamie varianti tiek ņemti vērā, kur visi ietekmi tiek eh, izvērtēta un visi iesaistītās puses eh, var paust savu viedokli. Priekšlikums ir saskaņā ar starptautisko likumdošanu autorizējot komisiju pārbaudīt, vai pašvaldības to arī dara. Eiropas Savienība ir apņēmusies ieviest tiesības šādas pārbaudas veikt ar otro posmu Open Skies nolīgumā ar ASV 2010. gadā. Pieprasot, lai pašvaldības eh, konsultētos ar ieinteresētajām pusēm un izpētītu visus iespējamos variants pirms pieņem lēmumu, eh, ar to priešlikums uzlabos eh, klimatu visās Eiropas lidostās. Daži tomēr uzskata, ka tā tiks veikt iejaukšanās pašvaldību darbā. Nē, tā nav. E, tikai tad, kad e, e, tiks veikti iejaukšanās patvaļīgā lēmuma pieņemšanā. Tiks vienkārši pieprasīts pārvērtēt ekonomisko ietekmi. Daži uzskata, ka priekšlikuma mērķis ir mazināt operāciju noteikumus Eiropā. Nē, priekšlikuma mērķis nav samazināt vai pa palielināt uh, operāciju ierobežojumus. Eiropas uh, vidas e, performance nav atkarīga no operāciju ierobežojumiem, bet no tā, kā uh, troksnis ietekmē cilvēks. Ja mēs gribam ietekmi samazināt, mums ir jāapsver visi iespējamie varianti un nevis tikai jākoncentrējas uz ierobežojumiem, kas ierobežo arī Eiropiešu mobilitāti. Eiropas līdzsabiedrības, tāpēc aicina parlamentu atbalstīt komisijas tekstu attiecībā uz racionālu un saprātīgu trokšņu pārvaldību Eiropas lidostās. Bet mēs gribam arī atgādināt, ka Eiropas Savienībā jāpild starptautiski nolīgumi, un ja Eiropas institūcijas uzskata, ka šie noteikumi nav pareizi, tad vajadzētu tos mainīt, bet nevis vienkārši ignorēt vai pārkāpt. Paldies! Paldies! Nākamā Kristela Damara no ACI, no uh, vidas un intermodalitātes sadaļas. Uh, paldies priekšsēdētāji, paldies deputātiem. Es gribētu uh, pievien, pievienoties iepriekšējā runātāja teiktiem par komisijas priekšlikumu attiecībā uz uh, trokšņu pārvaldību. Es gribu uh, uzsvert, ka mūsu Eiropas uh, locekļi pilnībā apzinās, ka gaisa kuģu radītais mm, jam troksnim ir ietekme, un ar šo jautājumu esam strādājuši jau vairākus desmitgadus. Mūsu e, locekļi grib strādāt ar šo jautājumu un to pārvaldīt, jo e, tas ir e, gan ilgtermiņa intereses no ekonomiskā viedokļa, gan arī jautājums par mūsu reputāciju un politikas izvēli. Gribu paust atbalstu iepriekšējā runātāja teiktiem, kurš gan vairāk koncentrējās uz startautisko aspektu, aplūkojot šo komisijas priekšlikumu. Es gribētu vairāk vērsti jūsu uzmanību uz to, kā tas konkrēti ietekmēs Eiropas lidosts. Eh, tātad, ko nozīmē pārvaldīt eh, līdzsvaroto pieeju? Tātad, eh, tas ir mazināt troksni un ieviest operāciju ierobežojums, kā arī divi citi ierobežojumi. Mums ir jāatceras, ka līdzsvarot pieeja ir process. Tas ir process, kas ļauj lēmumu pieņēmējiem atbildīgajai iestādēji pieņemt lēmumu šodien kas ļautu lidostai darboties arī rīt. To paturēt prātā ir ļoti svarīgi. Vēl viens svarīgs eh, elements līdzsvarotā pieejā ir, ka tas ir vienīgais process, kas ļauj sasniegt eh, trokšņa mazināšanas mērķi, uh, neatkarīgi no tā, ka ar kā, kādiem konkrēti pasākumiem mēs to panāksim. Tāpēc um, operāciju ierobežojums uh, aplūko beigās, bet tas nenozīmē, ka to vajadzētu iev, uh, īstenot beigās. Tas vienkārši uh, nozīmē, ka uh, ietekmes izvērtējums būs uh, pēdējais pasākums, kas jāīsteno. Lai ilustrētu, cik svarīgi ir līdzsvarot pieejas, gribu uzsvērt uh, Uh, plānošanu. Ja atbildīgā iestāde vai pašvaldība raugās uz lidostu kā strateģisku uh, kapitālu, tad tā raugās, kā lidostas uh, darbības ietekmē vietējos iedzīvotājs. Tas ir noticis, piemēram, Liežas lidostā, jo Valonija strateģiski saprot, ko no lidostas grib panākt. Tā iekļāva arī uh, nakts e, apkalpojums. Reģions iztērēja 500 tūkstošus eh, miljonu, lai pārvaldītu zemi ap lidostu. Līdzīgā garā ļoti bieži e, ieguvumi, kas nāk no flotas atjaunošanas, e, ietekmē arī citus aspektus, un šajā gadījumā iedzīvotājiem ir jācieš no, ne, no nevajadzīgiem trokšņa līmeņiem. Piemēram, uh, Londonas Hītrovas lidosta. Mājasaimniecības skaits, eh, ko ietekmē šis troksnis, eh, kopš 91. gada audzis par 17%. Eh, pasaulē, kur līdzsvarotā pieeja tiktu īstenot pareizā veidā, tam nevajadzētu notikt. Pašvaldībām un atbildīgajām iestādēm vajadzētu plānot saprātīgi. Uh, Ņemot to vērā, ir jāapsver, kāda ir pievienotā vērtība komisijas priekšlikumam. Mums patīk komisijas priekšlikums, jo tas ļauj saglabāt līdzsvaru starp harmonizētu procedūru, ko pieminēja arī Mišels, bet ar e, pārvaldību katrā lidostā atsevišķā veidā, ka katra lidost pat izvēlas, kā kontrolēt troksni. Uh, Komisijas priekšlikumā mums vislabāk patīk tas, kā tas ļauj garantēt eh, striktu līdzsvarots pieejas īstenošanu ar galvenajiem eh, eh, kanāliem, pirmkārt caur regulu. Ja gribat vienādu procesu visā Eiropas Savienībā, tad ir jāpieņem ja regula. Otkārt, desmitais pāns, kur ir aprakstīti komisijas pienākumi, un es te gribētu paturpināt šo domu. Parastā pārkāpuma procedūra, ko komisija var eh, sākt, nav adekvāta eh, trokšņa pārvaldībai aplidostām. Ja eh, komisija uzsākt šo procedūru, tas sāktos pēc tam, kad operacionāls ierobežums jau būtu ieviests. Nevar darboties atpakaļejoši, pat ja tas ir pretrunā. No Uh, līdzsvarotai pieejai, jūs negribat, nevarat atgriezties pie tiem, kas pārvalda lidostu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi saglabāt desmito pantu un pārliecināties, ka Eiropas komisijai ir iespējas raudzīties uz kādu pasākumu vēl pirms tas tiek īstenots. Mēs uzskatām, ka Eh, tiek ievērots arī subsidiaritātes princips priekšlikumā trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, trokšņa izvērtējumu veids katrā lidostā atsevišķi. Otrkārt, vai troksnis ir problēma vai nē, arī par to eh, lēmumu pieņem pašvaldība. Treškārt, eh, vīdes trokšņa mazināšanas mērķi arī dzan, izstrādā, ņemot vērā vietējo situāciju. Tāpēc mēs pilnībā atbalstām komisijas priekšlikumu, mums vajag desmito pantu, jo mums vajag līdzsvarot pieeju un nevis vājinātu versiju, jo eh, priekš tā jau mums ir 2030. Eh, mm, regula tam. Eh, Paldies, Kristel, nākamais Mārtiņš Kesels. Paldies, Kristel. Tagad dodu vārdu Mārtiņam Keselam. 5 minūtes, lūdzu. Paldies uh, par uzaicinājumu. Pirmo reizi cilvēki, um, kuriem problēmas rada troksnis, var pirmo reizi uzstāties parlamentā. Tāpēc liels paldies vēlreiz par uzaicinājumu. Tagad mums ir liela iespēja arī pievērsties komisijas sagatavotai um, lidosta pakotnei. Mūsu organizācijai ir 42 gadi vai patiesībā tā ir 44 gadi, un, un daudzas gadus atpakaļ neviens nerunāja par vides aizsardzību, un tieši tad arī tika izveidota šī organizācija, lai pasargātu cilvēkus no trokšņa. Mēs esam vienīgā nevalstiskā organizācija Eiropas līmenī, kas cīnās pret eh, troksni. Uh, Mums ir uh, locekļi astotās, astoņās uh, valstīs, un mēs arī uh, esam pārstāvēti daudzās vietās, un mēs pievēršamies arī lidostu kapacitātei, un šī bija pirmā zīme, ka komisija sāka definēt vai apspriest um, satiksmes politiku un noteikt, eh, kas ir nepieciešams lidostas jaudā un vispār eh, šajā jomā. Mums ir arī uh, maģistrāļu kapacitāte, bet mēs nerunājām par lidostu kapacitāti. Ir situācijas, kad uh, netiek izstrādāti arī lidostu politika nacionālā līmenī. Es runāšu par četrām tēmām šodien. Es eh, runāšu par to, ka trūkst eh, lidostu kapacitātes, plānošanas un vides kapacitāte. Lidostā šis ir jauns termins, un tas nozīmē, kāda ir iespēja lidostai paplašināties un attīstīties, un kāda ir šī vides kapacitāte, un tā saucamās belt approach. Mūsu um, organizācijas uh, mērķis ir šāds. Mēs uh, gribam, lai gaisa satiksme tiktu uh, plānota ilgtermiņā, to starp arī lidostu kapacitāte. Tā līdz šim ir trūcis. Līdz ar to šur un tur ir šī jauda, un dažās vietās uh, mēs sastopamies ar problēmām mēs varētu risināt šīs problēmas, ja būtu lielāka plānošana, bet tās eh, nav. Piemēram, mēs varam runāt par Koloņu, Parīzi vai Hitrovu. Ja būtu plānošana kravas lidmašīnām naktī, tad eh, mums būtu mazākas problēmas, un tad līdz ar to satiksmi varētu novirzīt uz citām vietām kur nedzīvo tik daudz cilvēku lidosta tūmā. Runājot par vides kapacitāti, jāsaka, ka uh, tas īstenībā ir arī tāds ekonomisks termins. Un ja lidostai nav vides kapacitātes, tad lidosta nevar attīstīties. Šī kapacitāte ir jāveido kopā ar apkārt dzīvošajiem cilvēkiem un kurus traucē troksnis. Un šī ir ļoti negatīva ietekme, ko rada gaisa satiksme lidaparāta radītais troksnis ir jāsamazina, ieviešot dažādus ierobežojumus. Līdz ar to IKO sabaliz, sabalansētā pieeja, mūsuprāt, nav sabalansēta. Līdzsvars varētu pastāvēt, ja cilvēki, kuriem traucē troksnis un kuri nevar gulēt naktī, tādu ir vairāk kā desmit miljonu cilvēku Eiropas Savienībā. Viņu skaitina šis troksnis, un šie cilvēki nevar gulēt. Ja respektētu šos cilvēkus, tad tas jau būtu liels panākums. Runājot par ierobežojumiem saistībā ar troksni, tie, vai, tiem vajadzētu būt lielai ietekmei. Tiek veikti arī trokšņa mērījumu, bet uh, vislabākās samazināt troksni nozīmē kaut ko darīt. Piemēram, Frankfurtē jau var gulēt no 11. vakarā līdz 5. Uh, rītā. Es esmu četras jūdzes dzīvojis no uh, Frankfurtes jau kopš novembra es varu naktī gulēt, es varu atkal atvērt logu, un šī ir liela priekšrocība kādam, kurš dzīvo blakus lidostai, un es ceru, ka citās vietās uh, būs tāda pati uh, situācija. Mums ir uh, 214 lidostas. Uh, Eiropā, un 10% gadījumu šīs problēmas vēl nav regulētas. Un es domāju, ka Šodien mēs attiecīgi apspriežam so, šo komisijas priekšlikumu. Kas tad vēl trūksta? Lidostu pakotnes sakarā jāsaka, ka um, netiek īsta vērība pievērsta vides aspektam. Mūsu mērķis ir tāds. Cilvēki, kuri cieš no trokšņa, varētu panākt eh, kompromisus ar attiecīgo lidostu, tiktu uzlikti vietējie ierobežojumi, lai apmierinātu vietējās vajadzības. Šīs vajadzības ir ļoti atšķirīgas dažādās valstīs. Ja mēs paveramies uz 214 lidostām Eiropā un uh, eh, lidostāji ziemeļu uh, eh, Somijā ir pavisam cita situācija nekā Itālijā vai Spānijā vai kādā citā Eiropas valstī, tur Vācijā, Anglijā vai Nīderlandē. Un ja mēs ņemsim vērā visas vajadzības un dosim cilvēkiem iespēju uh, regulēt uh, šos aspektus, jo jāņem vērā arī vietējā, vietējie regulējumi, tad cilvēkiem nākotnē būs iespēja arī samazināt uh, troksni, ko rada lidaparāti. Vēl svarīgs aspekts ir tāds, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir jābūt prioritātei arī saistībā ar ieinteresēto pušu ekonomiskiem mērķiem. Pašreizējā uh, priekšlikumā tiek runāts par lidostu augšanu. Uh, Un otrajā līmenī tikai tiek runāts par trokšņa mazināšanu un iespējas došanu cilvēkiem naktī labi izgulēties. Mēs gribam, lai šo regulas priekšlikumu pārskatītu un uh, lai trokšņa regulējumu veiktu uz PVE uh, ieteikumiem, un mēs gribam, lai šajā regulā tiktu aizliegti lidojumi naktī astoņas stundas visās lidostās. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu ekspertam Laikfrīd kungam. 5 minūtes, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Pirms es sāku izteikt uh, savus komentārus, es uh, gribu izteikties uh, un reaģēt uz Kesela kunga teikto. Pirmkārt jāsaka, tas jau ir acīm redzams, ka cilvēki, kuri cieš no trokšņa vai kurus traucē trokšņa piesārņojums, ir jāiesaista šāda veida uzklausīšanās, jo te mēs nerunājam ne tikai par parlamentāriešiem un attiecīgo jomu, mums ir jāiesaista arī pilsoņi. Protams, ka jums ir zināma loma lēmumu pieņemšanas procedūrā. Bet eh, jāsaka, ka mē, mēs šeit esam ievēlēti pārstāvji. Man ir trīs lietas, ko es gribu teikt. Vispirms jau man patīk eh, piesardzības eh, pieejas izmantošana. Es domāju, ka pārskatīšanas iespēja visā Eiropas Savienībā ir jāizmanto. Mums ir jāpievēršas šim aspektam. Es varu atbalstīt ierosināto tiesību aktu. Mums ir jāpievēršas arī uzliktajiem termiņiem un vai tie ir sasniedzami. Un jāsaka, ka svarīgi ir pievērsties uh, detaļām. Ja mēs gribam pievērsties līdzsvarotai pieejai, tad mums ir jāpievēršas uh, parādībai, kas, ar ko mēs vienmēr sastopamies, uh, nākot klajā ar tiesību aktu priekšlikumu. Jāņem vērā arī ekonomiskās intereses un konkurētspējas intereses. bet vides aizsardzības aspekti nevienmēr tiek ņemti vērā, vai arī uh, pilsoņu paustās bažas, vai arī to cilvēku viedoklis, kas dzīvo tuvu lidostām. Šī nav neitrāla pieeja. Jūs nevarat pievērsties ekonomiskām interesēm, kuras bauda priekšrocības, un citas bažas netiek ņemtas vērā. vietējām iestādēm ir arī jāpārbauda tiesība akti, kas tiek pieņemti. Bet tā nav tikai administratīva procedūra, kur komisija varētu attiecīgi rīkoties kā uzraudzības iestāde. Mums ir ļoti gari lēmumu pieņemšanas procesi, kuros eh, tiek iesaistīti pilsoņi, pilsoņu iniciatīvas un pilsoniskā sabiedrība. Šie procesi velkas mēnešiem un gadiem. Gala rezultātā ir svarīgi, lai visi iesaistītie būtu apmierināti. Ir svarīgi, vai komisija to visu varētu mainīt, izmantojot desmito pantu, bet es nedomāju, ka Eiropas Savienība tā kļūtu populārāka ja process notiek vairākus gadus un tikai tad mēs nonākam pie rezultāta, kad visi ir daudz maz apmierināti, tad es nesaprotu, kāpēc eh, jums ir viss kardināli jāmaina šādā veidā. Mums ir jādomā par saprātīgu pieeju. Un tālāk es nepiekrītu tam, un arī es nesaprotu, uh, šādu aspektu. Nākotnē ir paredzēti pasākumi, kuriem būs liela ietekme uz to, kas notiek. Un šeit es runāju par deleģētiem aktiem. Ja nākotnē tiks noteikti trokšņu līmeņi un tiks apstiprināti konkrēti lidaparāti, vai to lidošana tiks atļauta vai neatļauta, jāsaka, ka Eiropas Savienībām kā likumdevējām šeit ir jāiesaistās. Šeit mēs nerunājam tikai par deleģētiem aktiem, un es eh, patiesībā nesaprotu, kāpēc eh, tas viss ir eh, minēts šajā tiesība akta projektā. Kopumā jāsaka, ka komisijas mērķis nesasniegs mērķi komisijas priekšlikums nesasniegs mērķi. Komisijas priekšlikums jāmaina Eiropas parlamentam. Un iespējams, ka pieliekot eh, vairāk darba, mēs varētu uzlabot šo dokumentu. Šis uzdevums nebūs viegls, godīgi sakot. Diskusijās ar kolēģiem man ir radies iespējas, ka komisijas pārāk entuziastiskā pieeja nozīmē, ka daudzi kolēģi kritiski izturas pret šo priekšlikumu, un tas nebūtu vajadzīgs. Mēs gribam, lai šis eh, dokuments kļūtu labāks. Tagad es dodu vārdu mana kungam. Es gribētu norādīt, ka trokšņa mazināšanas jautājums ir svarīgs, un šeit ir jābūt likumdošanas pieejai. Tā tas notiek Vācijā. Kesela kungs, jūs jau to zināt, kā Laikfrīda kungs teica. Jums ir attiecīga iespēja šeit ierasties parlamentā un izteikt viedokli. Ja mēs aizlieksim nakts reisus, tad ir jāparedz, lai nebūtu nekādu izņēmumu ir svarīga, lai cilvēki, kas e, dzīvo tuvu lidostai, arī dzirdētu šo viedokli. Un te jau tika minētas arī pilsoņu iniciatīvas, un tās tiešām ir jāņem vērā. Šis kritērijs ir svarīgs. Reisu kustība mainās un īpaši nevar plānot drošību. Un tagad ir tāds jautājums, vai prioritāte ir tirgus vai cilvēki kāda iespēja mums ir saskaņot abas šīs lietas. Tagad man ir uh, Eiropas lidostu pārstāvim. Runājot par reisu kustību, uh, gribu jautāt, vai to ir iespējams samazināt? Teiksim, mēs gribam nodrošināt uh, plānošanas drošību. Un mēs Protams, varam teikt, ka mēs varam vienoties Eiropas Savienības līmenī, bet ir arī lietas, kas ir jāmaina, un tas palielina cilvēku nedrošību. Tagad Gāler kungam vārds. Paldies! Es gribētu zināt, ja pastāv šis lidostu troksnis, tad ieinteresētām pusēm ir jāsanāk kopā un, jāno, un jārod risinājums ja tas tā ir, tad ir labi. Bet, ja netiek panākta līdzvarota pieeja ar komisiju, kurš tad uh, uzvarēs? Tie uz vietas, kas ir vienojušies par kaut ko, vai trešā puse, kas nāk no ārpuses. Un es uzskatu, ka desmitais pāns šajā sakarā ir jāsvītro, dodot iespēju komisijai uzņemties atbildību par šo procedūru un nodrošināt to, kas ir jāpanāk uz vietas. Es piekrītu, ka deleģētie akti šādā formā nav pieejami. Vai mēs uh, nevarētu panākt to pašu, pārskatot esošo direktīvu, vai tai tiešām ir jābūt regulai? Un vai Un es domāju, ka jāņem vērā sošie noteikumi uz vietas un situācijas uz vietas. Nākamais runātājs. Tremosa kungs. Es gribētu zināt, kādas būs izmaksas šai regulai, ja mēs aizliegsim nakts uh, reisus. Tas ir ļoti svarīgi, es par to neko neesmu dzirdējis. Varbūt komisija varētu Uh, arī sniegt uh, informāciju par uh, operatoriem. Un runājot par līdzvarotu pieeju, jāsaka, tā ir nepieciešama, jo mēs uh, nevaram vienā mirklī atrisināt trokšņa problēmas Eiropā. Līdzvarota pieeja ir nepieciešama, jo vietējām iestādēm jāņem vērā uh, visi risinājumi, ne tikai ierobežojumi. Mums ir nepieciešama skaidras vanlīnijas saistībā ar zemes izmantošanu un tās pārvaldību. Un visbeidzot, kā Eiropas federālists, es atbalstu pārbaudes tiesības. Šis process ir svarīgs, lai nodrošinātu līdzvarotu pieju, kura laikā varētu noteikt uh, Uh, izmaksu efektīvus uh, pasākumus. Ne tikai nakts reisu aizliekšanu ir jārunā un jāiesaista visi, uh, visi iesaistītās puses. Un tālāk pārbaudas iespēja komisijai dod iespēju rīkoties iesaistīto pušu vārdā. Paldies! Liktenberga. Liktenbergers kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt par līdzsvarotu pieeju. Es domāju, ka šī pieeja jau nu nekādā gadījumā nav līdzsvarota, jo kārtīgi reiz ekonomiskās intereses gūst virsroku jau no paša sākuma. Jūs sakat, ka īpašā telpiskā plānošana esot izšķirošais lēmums. Nu, ko tad mēs darīsim, ja pagātnē ir pieļautas kļūdas? Bet tad, tad visiem cilvēkiem, simtiem tūkstošu cilvēku ir jāmaksā par šo seno kļūdu. Nu, tā nav, tas ir pilnīgi garām šādi pieeja izmantot. Otrakārt, piedāvātie pasākumi, mm, kas te tiek aprakstīti kā tādi mēreni, patiesību sakot, ir ļoti pārspīlēti. Es esmu tam sekojusi vairākās lidostās. Treškārt, pa par subsidiaritāti Šķiet, ka ir daudz dažādu problēmu um, ar risinājumu meklējumiem par sadarbību starp tiem, kas atbild par lidostu darbību un vietējiem iedzīvotājiem. Kāpēc Eiropas komisija klusē? Kāpēc tā nevar teikt? Mēs um, mēģinam rast konsensus, bet mēs šeit arī mēģinam rast konsensus, un pēc tam pēdējā brīdī komisija to visu izjauks. Un visbeidzot, jūs šeit minējāt Valonijas piemēru. Nu, atvainojiet, ja tas bija tāds labs piemērs domāts, kur 500 miljonu eiro ir jāinvestē, lai uh, mazinātu troksni ar atpakaļiešu datumu, nu tad tas jau nu gan nav nekāds labais piemērs. Nesaprotu, kāpēc mums to vajadzētu šeit vispār uzklausīt. Paldies. Fosters kundze. Piekrītu Maiklam Galeram jautājumā par deleģētiem aktiem un par to, ka šī ir regula un nevis direktīva. Es piekrītu, ka šeit ir iejaukt subsidaritāts jautājums. Un vietējiem Mm, varas līmeņiem arī jābūt kaut kādai teikšanai. Es piekrītu, ka pieeja jābūt līdzsvarotai. Nav šaubu, ka ir jārīkojas saskaņā ar nacionāliem standartiem, ar kēp standartiem. Man ļoti satrauc tas, ka Eiropas komisija ir nolēmusi no jauna definēt to, kas ir knap lapi atbilstošs. Es neuzskatu, ka mm, tas ir komisijas uzdevums. 10 decibeli pārvēršana par 5 decibeliem radīs ļoti lielas problēmas ļoti daudziem avio pārvadātājiem. Un visbeidzot šajā ziņojumā ļoti maz ir runāts par mm, mīkstinošiem apstākļiem. Tāpat arī maz komentēts Cēzars un tehnoloģiskie uzlabumi, tīro debesu tehnoloģijas. Tie ir visi mūsu pēdējo desmitgažu pasākumi. Mm, šobrīd lidosts darbojas savādāk. Pirms 35 gadiem es pārvācos lidot netālu no uh, eh, Hīzrovas, uh, eh, vairāk jūdžu attālumā. Es zināju, ka lidosta ir netālu no tās vietas, uz kuras pārvācos, un toreiz gan man nebija nejausmas, cik liels būs troksnis. Paldies, nākamā jautātāja Vilsas kundze. Uh, Manuprāt, veselība un dzīves kvalitāte ir svarīgāki nekā avio pārvadātāja ekonomiskās intereses un pēļņa. Ja kā es dzīvoju netālu no lidos un zinu, cik svarīgi ir aizliegt pārlidojumus naktī, vajadzētu garantēt cilvēkiem naktsmieru. Mm, šo priekšnoteikumu komisija nedrīkst atcelt. Es dzīvoju Hamburgā. Hamburgā ir lidosta, varētu teikt, pilsētas centrā. Viss atkarīgs no vēja, cik liels ir troksnis. Frankfurtē uh, troksnis ietekmē visu Reinas zonu. Tas ļoti ietekmē vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Uh, trokšņu pārvaldības regulai nevajadzētu būt regulai, jo trokšņu pārvaldībai jābūt dalību valstu kompetencē. Vācijas federālais parlaments arī ir izteicis uh, kritiku par šo tiesību aktu. Arī Francijas senāts ir izteicis viedokli, ka ir nepieciešams samazināt troksni. Piekrītu Keselkungam, ka ir nepieciešams aizliegt nakts pārlidojums astoņu stundu garumā Eiropas Savienībā. Uh, Jautājums komisijai, vai tiešām jūs domājat, ka miljoniem cilvēku ir jāturpina ciest mm, tādēļ, ka nav iespējams samazināt šo trokšņu līmeni? Paldies. Nākamais jautājums uzdos Groša kungs. Es uh, esmu gandrīz vai no Valonijas, un tādēļ man ir liels uh, vilinājums atbildēt uz to, ko tikko kā dzirdēju, 25 tūkstoši eiro uz katru pilsoni ir bijuši ieguldīti, lai uh, radīt 6000 darba vietas, uzlabot cilvēku dzīvi, veidot šo lidostu. Tā bija zaļa pieeja, turklāt ar ekonomisko ieguvi, un cilvēki ir apmierināti. Mums ir nepieciešams troks, eh, eh, klusums kaut kādos brīžos. Tas ir, manuprāt, Valonijas lidost ir piemērs tam, kā investīcijas var būt ļoti mērtiecīgas un dot atdevi. Mans jautājums sekojošs. Tad, ja tiek rasts mierīgs risinājums eh, šīm te ar troksni saistītiem problēmām, es negribu, lai šīs priekšlikums izjauktu, jo cilvēki ieguldījuši daudz enerģijas un darba šo konsensus panākšanā. Domāju, ka Eiropas komisija mums ir parādā ļoti skaidra atbildi. Paldies! Nākamais runātājs. Jā, paldies priekšsādātāji, neizteikšos ilgāk kā minūti. Dalību valstis pašas ir izstrādājušas noteikumus par troksni, emisijām un to ierobežojumiem ir konkrēts decibelu skaits un arī attālums no apdzīvotām vietām, cik tālu jāatrodas ir lidostām. Šī regula, protams, to visu ietekmēs, tajā ir jārunā par šiem aspektiem. Mēs nevaram pieļaut to, lai šeit būtu mežonīgo rietumi. Mums ir jāregulē lietas protams, ir pilsoņu kustības pret troksni un arī pret pārlidojumiem kopumā. Ir cilvēki, kas ir pret lidostām. Ja mēs aizliegtu visus lidojumus, kaut kādu mērķi jau mēs sasniegtu, taču tāds nav mūsu darbības mērķis. Ir svarīgi, lai mums būtu kontrols mehānismi. Es zinu, ka Cīrihs lidostā tiek veikta novērošana. Ir videokameras uz skrejceļa, kas filmē ikvienu pacelšanos un nolaišanos. Uh, Un tas nav uh, dokuments, kas tiek izmantots tikai avio sabiedrībām. Nē, mēs varam redzēt, kas notiek un reģistrēt trokšņa līmeni. Reizēm subjektīvi uztvertais troksnis ir daudz lielāks nekā objektīvais troksnis. Jūs, protams, kā pilsoņu grupa varat teikt, jūs esat pret troksni. Taču mēs varam arī praksē reģistrēt, kuras lidmašīnas pārkāp trokšņa noteikums. Tam visam jābūt caurskatāmam. Paldies, un tagad došu vārdu ekspertiem, divas minūtes katram atbildēm uz izskanējušiem jautājumiem. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Sākādām kungs gribētu atbildēt uz trim jautājumiem. Pirmkārt, pār to, ka ekonomiskie apsvērumi ir svarīgāk par visiem citiem. Es domāju, ka šis teksts jālasa ļoti uzmanīgi. Tajā ir izteikta prasība uh, analizēt pasākumu efektivitāti. Šobrīd tas neuzspiež nekādus uh, konkrētus pasākumus, kas būtu racionālākie un ekonomiskākie. Tā ir rekomendācija, kā lasīt šo tekstu. Bez tām, ja runājam par izmaksu efektivitāti, tad tā tā ir jāuztver nevis kā peļņa no investīcijām. IKO vadlīnijas uh, līdzsvarotajā pieejā definē šos abus jēdzienus. Uh, izmaksu efektivitātē ir mērķu saraksts. Un šie mērķi ir jāies, jā, paturprātā tos nedrīkst pārkāpt. Šajā tekstā runa ir tātad par izmaksu efektivitāti un nevis par pēļņu. Tas nav tikai pliks ekonomiskais izvērtējums. Otrakārt, Šeit eh, deputāti minēja daudz vietējos piemērus, atsaucas uz personisko pieredzi attiecībās ar lidostu. Nu, man secinājums no dzirdētā ir tāds, situācijas ir ļoti atšķirīgas. Uh, Nu tad kāpēc mums vajadzētu meklēt vienu risinājumu? Nu, piemēram, aizliegt 8 stundas naktī veikt pārlidojumus. Tas nav pareizi. Šis lēmums būtu jāpieņem vietējām pašvaldībām. Eiropas komisija šeit vēlas regulēt lēmumu pieņemšanas procedūru un nevis kaut kādus mērķus. Mēs nevaram šeit rīkoties pašvaldību vietā. Mēs vēlamies vienkārši radīt ietvaru pašvaldību lēmumu pieņemšanai. Un visbeidzot, atgriežoties pie visiem šiem piemēriem, Ja priekšsēdētājs neiebilst, arī es gribu minēt personisku piemēru. Es dzīvoju kādā ļoti eh, lielā ielā, kur ir eh, ļoti dzīva satiksme, es to dzirdu arī naktī, tā man zināmā mērā traucē, bet tāpēc es neprasu, lai Briseles ielās tiktu pārtraukta satiksme nakts gaita. Um, varbūt mēs varētu mainīt uh, ielas segumu, varētu mainīt logus, kaut ko tādu, lai mazinātu šos te traucējumus. Nevajadzētu uzspiest vienu risinājumu pilnīgi visiem, visām Eiropas lidostām. Paldies! Paldies, Damars kundze, divas minūtes jums. Paldies! Man šķiet, ka viens jautājums bija tieši domāts man. To uzdeva Tomas Manna kungs. Viņš jautāja, vai varētu būt nolīgums par lidojumu trajektoriju izmaiņām. Londonas Hītravā mēs jau sākam domāt par to, kā tiks pārstruktūrēta gaisa telpa, tiek meklēti risinājumi tam, lai samazinātu lidojumu ietekmi uz pilsoņiem, kas dzīvo lidostas apkaimē. Bieži vien šī lidojuma trajektorija tiek mainīti tā, lai tiek eh, mazināts to cilvēku skaits, uz kuriem tas atstāja nelabvēlīgu ietekmi. Kāpēc šīs pārmaiņas notiek šobrīd? Nu, tas tieši saistīts ar vienoto Eiropu debesu projektu ieviešanu. Nē, apšaubāmi būs pārmaiņas lidojuma trajektorijā. tiek darīts viss, lai šīs pārmaiņas būtu tādas, kur rezultātā tiktu skarts pēc iespējas mazāk iedzīvotāji. Katrā gadījumā, kad tas notiek, pirms tam tiek veiktas konsultācijas ar pilsoņiem, kas dzīvo lidosts apkaimē un kurus ietekmēs šis troksnis. Tālāk tiek uzdots jautājums par to, vai Eiropas komisijai vajadzētu iesaistīties konsensus meklējumos vai nē. Varu minēt eh, piemēru Jēnas lidosta, Vīnas lidosta. Tā ir slavena ar to, ka desmit gadus ir iesaistījusies konsultāciju procesā. Kāds Vīnas lidostas darbinieks šobrīd neredz nekāds draudz šajā Eiropas komisijas priekšlikumā. Eh, tās varētu tikai pasteidzināt konsultāciju procesu nobeigumu. Galvenais būtu kon koncentrēties uz procesa noteikšanu, tā lai vietējās iesaistītās puses varētu atrast tādu risinājumu, kas ir piemērots un apmierinošs visiem uz vietas. Paldies, Keselkungs, divas minūtes arī jums atbildēm. Paldies par jautājumiem. Atvainojiet. Eva, es ne, neaicināšu jūs izteikties. Es gribētu jums lūgt izturēties pieklājīgi pret mūsu viesiem. Iespējams, ka jūs nepiekrītat viņiem, taču paturiet komentārus pie sevis. Es mēģinu uzklausīt tagad visu viesu atbildes. Keslerkungs. Paldies par jautājumiem. Galvenās atšķirības starp ielu troksni un lidostu troksni ir tādas, ka no lidmašīnu trokšņa nav iespējams izbēgt. Ja jūs ievācaties dzīvoklī pie tādas ļoti dzīves ielas, jūs zinat, kas jūs sagaidīs. Bet, ja jūs aizbrau, pārceļaties uz laukiem, tad jūs nezināt, vai rīt vai parīt pār jūsu māju lidos lidmašīnas. Tas būtiski terorizēs jūs pašu, jūsu ģimeni. Tad jūs investīcijas būs pilnībā norakstītas, jo jums nav nekādas teikšanas par lidmašīnu lidojumu trajektorijām. Eiropā ir vairāki tādi reģioni, kur cilvēks nevar izvākties no tiem, jo e, lidmašīnas lido pāri viņu mājai, un tas ir noticis pavisam nesen, nav iespējams šo īpašumu nepārdot, nekā citā tikt no tā vaļā. Otrkārt, negatīvā lidmašīna trokšņa ietekme sabiedrībai maksā ļoti daudz, un sociālajai apdrošināšanai tas maksā ļoti daudz. Nu, ja mēs runājam par ekonomisko ietekmi, kas mums šodien ir zināma, tad varam droši teikt, ka tieši lidmašīnu trokšņa dēļ daudz cilvēki saslimst, viņiem ir augsts asins spiediens, daudz citādas skaitas. Eiropas komisijai vajadzētu to ņemt vērā, ja tā vēlas nākt klajā ar regulu. Mēs būtu priecīgi, ja šis priekšlikums taptu direktīvas un nevis regulas veidā. Paldies, un visbeidzot, Boldvin kungs, divas minūtes arī jums. Paldies! Šīs debats bija atkal ārkārtīgi noderīgs. Iesākumā gribētu īsi atbildēt Leihfrīd kungam. Uzmanīgi klausījos jūsos, kad jūs runājāt par to, ka esat nobežījies par komisijas priekšlikumu. Jūs teicāt, ka mēs esam pārāk entuziastiski un ka būs grūti strādāt pamatoties uz šo dokumentu. Es šodien esmu ieradies šeit, lai jūs uzklausītu. Esmu gatavs strādāt kopā ar jums un citiem parlamentu deputātiem, lai rastu risinājumu šajos strīdīgajos jautājumos. Tāpat arī mēģinu skaidrot mūsu viedokli. Uh, par uh, lidmašīnām, kas uh, knapi atbilst uh, noteikumiem. Nu, mūsu priekšlikums ir veidots tā, lai tas būtu savietojams arī KO standartiem. Mēs vēlamies, lai būtu kopīga praksa Eiropas Savienībā, tas būtu racionāls veids. Uh, Mēs arī mēģinam izveidot tādus noteikumus, ko varētu izmantot lidostas tajā gadījumā, ja tās gribētu ieviest kaut kādus ierobežojumus. Tie būtu kopīgi noteikumi šīm lidostām, ja tie tās vēlas ieviest ierobežojumus. Nevaru precīzi skaitļus minēt par to, cik lielā mērā tas ietekmētu avio sabiedrības. Kāds uzdev šādu jautājumu? Jautājums, kas izskanēja visbiežāk, ir tas, ka Eiropas komisija šeit ierodas un uh, patvarīgi pieņem kaut kādus lēmumus, kas tiks uh, pa, uh, uzspiest visai Eiropai. Simtreiz var atkārtot, ka tā nebūtu nav. Galerkungs, jūs ļoti labi formulējāt savu jautājumu. Kurš uzvarēs? juridiska strīda gadījumā, ja būs strīds starp dažādiem uzņēmumiem. Uh, Vai tad viss vērsīsies pie komisijas un komisija kā tāds dievs pateiks, kurš vainīgs, kurš nē? Tā nebūtu, nebūs. Tiks mm, spriests par to, vai iesaistītās puses ir ievērojušas procedūru, kas paredzēta šajā tiesībā aktā, vai ir bijušas konsultācijas, vai ir notikušas konsultācijas ar iesaistītajām pusēm, svarīgākajām pusēm. Kāds šeit uzdev jautājumu par izmaksu efektivitāti? Mūsu uzdevums nav uh, pateikt, vai lēmums par šo jautājumu pieteikts pareizi. Ir jāņem uh, vērā līdzsvars starp dažādiem aspektiem, un tas jādara uz vietas. Ir jāskatās, vai ir bijis šis izmaksu un, un iegūs novērtējums. Ja pašvaldība ir teikusi, ka mūs tas neinteresē šī te izmaksu efektivitāte, tad tas tiks ņemts vērā. Groškungs. Jūs vēlētos, lai Eiropas komisija pasaka, kāds ir pareizais līdzsvars starp troksni un iedzīvotāju labumu. Nē, nu, tas nav mūsu pilnvarās. Es domāju, ka katrs šajā telpā klātesošais izcēla kādu atsevišķu punktu visā šajā problēma lokā, un es domāju, ka tieši pašvaldībām būs jāizlem, kuri ir tie punkti, kas viņām ir svarīgākie. Domāju, tieši tāpēc mums ir vajadzīga regula, kas formulē, kāds ir process, un nevis direktīva, kas uzspiež vienot risinājumu. Paldies, Baldvin kungs! Es gribētu pateikties nevien trim ekspertiem, kas piedalījās pēdējā panelī, bet visiem ekspertiem, kas šajā pēcpusdienā izteicās. Es paldies arī deputātiem, kas centās iekļauties sev atvēlētajā laikā un uzdeva kodolīgus jautājumus. Tagad eh, pasludinu sēdi par slēpu, pateicos referentiem eh, un ēnu referentiem par darbu. Nekādu izskatām tēmu pie citiem jautājumiem šodien nav, tāpēc pastāstīšu tikai par nākamo sanāksmju datumiem. Tiksimies Briselē pirmdienā 30. maijā, pulksten trijos pēcpusdienā. Pateicos tulkiem. Gribētu pateikties arī dokumentu iznāsādājiem. Liels paldies uh, dokumentu iznācātājiem, kas visu laiku skraida turp un atpakaļ, mainot uh, vārdu plāksnītes, mainoties paneļa dalībniekiem. Tā kā liels paldies ne tikai tulkiem, bet šodien arī dokumentu iznācātājiem par groto paveikto darbu. Sēde beigusies. Paldies!